Can we start? Okay. Ladies and gentlemen, please take your seats. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Liebe Kolleginnen und äh, Kollegen! Godātie kolēģi! Sākam mūsu sanāksmes konferences otro dienu, priecājos visus šeit redzēt. Diemžēl Murāisa kungs un nevarēja būt šeit. Viņam šobrīd dažāda veida saistības Vīnē Dievs Demēra kungs, kas savukārt ir Eiropas parlamenta delegācijas vadītājs attiecībām, eh, attiecībos datu aizsardzību, un arī viņš ir pie Eiropas strādājis kā referents. Eh, viņu aizstāšu šodien, priecājos jūs šodien šeit redzēt, Dievs Demēra kungs. Mēs līdz ar to kopīgi vadīsim šīs dienas sanāksmi. Es, es, es esmu Kristians Buhmans. Es savukārt vadu Austrijas Federālās padomes attiecīgo komiteju un iepriekš savulaiku strādājis esmu arī reģionu, par, par reģionālu ministru šais jomās. Godātie kolēģi! Gribētu jums pastāstīt, ka mums šodien pieejams pilns valodu režīms, izņemot maltiešu un zviedru valodu, un var jums pastāstīt, ka ir savukārt trojkas ietvaros pieņemt lēmumu, par kuriem vēlos jūs informēt. Kolēģi vēlos norādīt, ka prezidentu, prezidentu trojka saskaņā ar reglamentu punktu ir mm, nolēmusi par mm, visiem pilnīsīgiem pārstāvjiem, kas varēs apmeklēt, mm, saska, apmeklēt šo pasākumu saskaņā ar Eiropā Rovilas attiecīgajiem pantiem. Un nākamā sanāksme decembrī par to tiks runāts. Tur, tur ir ne, arī nebalsojošie observanti. Ziņojums savukārt pēc tam JPSG ir nosūtīts atpakaļ pēc valdes tikšanās. Un tur ietverti galvenie secinājumi rakstiski. Prezidentu Trojka ierosina iecelta Svedanova kungu. Um, par šīs, šajā matā un gribētu vaicāt, vai kāds no jums iebilst pret šo priekšlikumu. Neredz iebildumus. Nu tad varam tā darbu turpināt un Svetādava kungs līdz ar to tiek ievēlēts par mūsu pārstāvi šajā pārvaldības padomē. Godātie kolēģi! Līdz ar to sāksim ķerties pie darba kārtības un vispirmām kārtām paredzēta viedokļu apmaiņa ar Eiropas datu aizsardzības uzrauga pārstāvi, un pirms dodu viņam vārdu, lai viņš nāktu klajā ar ievadvārdiem šais debatēs, un vēlējos īsi jums tomēr vēl pastāstīt par šīm šodienas debatēm un to, kā tās tiks organizētas. Tas notiks tieši tāpat kā vakar divi, divi pārstāvi no nacionālajiem partijiem, un pēc tam viens mm, pārstāvis no Eiropas parlamenta varēs uzstāties. Līdz kamēr sarunas, eh, uzstāšanās saraksts tiks izsmelts. Tie parlamentārieši, kas pieteiksies uzstāties, viņiem jāizpild attiecīgās veidlapas, jānodod šeit administrācijai jāatnes te līdz podiumam tā tad, un tad mēs sagatavosim runātāju sārakstu, pamatojoties uz šīm iesniegtajām kartītēm. Un, um, attiecīgajā secībā, gribu norādīt, ka visiem, uzstā, visiem kas vēlas uzstāties, gan tātad Nacionālā parlamenta, gan Eiropas parlamenta pārstāvjiem, ir jāizpilda šīs kartītes, un tajā, ja viņi vispār vēlas uz, uzstāties. Un paredzētais uzstāšanās laiks ir divas minūtes katram, un atkarībā no tā, cik daudz runātāju pieteiksies, mēs varbūt, mums varbūt nāksies ierobežot šo uzstāšanās laiku vēl tālāk. Tālāk došu vārdu Eiropas datu aizsardzības uzrauga pārstāvim vārdu, tas ir Vievjorovska kungs. Jums atvēlētas desmit minūtes prezentācijā lūdzu, jums vārds. Thank you very much, Mr. Chairman. Liels paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlos pateikties par šo iespēju pievienoties eh, šai konferencē, piedalīties tajā un sniegt jums svaigāko informāciju par uzraudzības uzdevumiem, ko pilda Eiropas datu aizsardzības uz, uzraugs Eiropol kontekstā. Kā jūs labi zināt, Eiropas datu uzraugs eh, attiec ir daļa no aģentūras struktūras Eiropas iestādēs. 28 dalībvalstīs vienlaicīgi savukārt pastāv 28 dažādas jurisdikcijas nacionālā līmenī papildus esošajam līmenim. Un to svarīgi atcerēties, kad domājam par Eiropas datu uzrauga lomu, kas ir uzraudzīt to, kas notiek ar datu aizsardzību Eiropas līmenī. Vienlaicīgi ārkārtīgi daudz uzdevums īsteno nacionālajie datu uzraugi. Uh, šīs struktūras pārauga visas tās organizācijas un varas iestādes, kam ir tiesības nosūtīt datus Eiropolam vai strādāt ar Eiropola infrastruktūru. Kopš 2017. 17. gada Eiropas datu uzraugs ir pilnībā e, izveidots un strādā ar datu uzraudzību Eiropolā. Uh, esam nodrošinājuši auglīgu sadarbību ar Eiropolu gan augstākajā pārvaldības līmenī, gan arī vald pārvaldības valdes līmenī un praktiskā līmenī. Tātad starp tiem cilvēkiem, kas strādā ar Eiropu uzdevumiem uz vietas. Mums bija arī viena operatīva vizīte 2017. gadā. Bet pēc, tikai pēc tam sākās tas reālais eh, darbs. Tika veiktas divas inspekcijas. Viena no tām procedurāli nostē, noslēdzās pēc jūsu grupas pēdējās sanāksmes, un otra inspekcija tika veikta pagājuši mēnesi. Un attiecīgās procedūras vēl nav noslēgušās. Tāpat arī mums ir re, reiz pa diviem mēnešiem tikšanās ar Eiropu pārstāvjiem, un tieši ai, vakar notika pēdējā šāda sanāksme šeit Briselē. Mēs Eiropolu šādā, ziņā, šādā veidā sazināmies ar Eiropolu regulāri, un mūsu uzraugi regulāri dodas uz um, Hāgu, apspriež jaunu jautājumus, arī runā par datu ierēģi iecelšanu Eiropolu un runā par datu uzraudzības vienības izveidu un attiecīgiem operatīviem darbiniekiem. Mums tāpat ir arī auglīga sadarbība ar Eiropa augstākajā pārvaldības līmenī, un Eiropas data uzraugts uzraugs eh, bieži tie, kas ir izpildu direktora Eiropola. Pēdējā šāda tikšanās bija jūlijā. Svarīgākās lietas, kas šobrīd norisinās un kas, eh, ko veicam, ir, kā jau teicu, šī inspekcija un praktiska sadarbība. Pirmā inspekcija notika decembrī pagājušajā gadā un tās aptvērums bija juridiskas pārbaudas, tehniskas pārbaudas un administratīvo datu pārbaudas. Administratīvo datu pārbauda nozīmē to, ka mēs uzraugām inspekcijas laikā, kas notiek ar operatīvo darbību. Bet svarīgākais mūsu darba elements ar Eiropolu ir tehniskā un juridiskā analīze, kas tika veikta. Juridiskā skatu punkta laukot, raugoties te runājam par datu uzņemšanu, par datu apstrādi, analīzi, dažādos datu analīzes projektos. Šajā gadījumā tas attiecās uz heroīnu, kontrabandu. Tehniskās pārbaudas ietvēra informācijas drošības pārvaldības uzraudzību, attiecīgo praktisko noteikumu piemērošanu attiecībā uz datu aizturēšanu un saglabāšanu. Ziņojums maijā tika nosūtīts Eiropolam ar 45 rekomendācijām. Lielākoties šīs rekole, rekomendācijas bija sē tehniskas pēc savas rakstura un nu, tādas. Um, labojošas. Mēs nekonstatējam neko tādu, kas liktu mums uzsākt plašu izmeklēšanu. Tikai tādas koreģējošas rekomendācijas un domājām, ka visu iespējams atrisināt ar turpmākas sadarbības palīdzību. Šīs rekomendācijas un to izpildi šobrīd uzrauga EDPS, jeb Eiropas datu aizsardzības uzraugs darba parastajā mm, secībā. Maijā notika otra inspekcija, tātad šī gada maijā. Pārsvarā tā bija saistīta ar Eiropas informācijas sistēmām, un to datu pārstrāda attiecībā uz nepilngadīgajiem, kā arī, arī pāris drošības pārbaudas attiecībā uz migrantiem un krīžu centriem, un analīz, analītiskie projekti tika kontrolēti attiecībā uz ceļo, ieceļošanu. No tīri no tehniskā skatu punkta raugoties, skatījāmies uz to, kā šie dati tiek uzkrāti, kādos reģistros un kā notiek uh, šo datu testēšana, validā, validēšana. Šīs pārbaudas uh, koncentrējās uz atlases un uh, pie, dara pieņemšanas datiem. Šobrīd mēs gatavojam attiecīgo ziņojumu ar rekomendācijām. Nākamais solis mūsu darbā ir inspekcija, ko plānojam šī gada beigās tajā pievērsīsimies eh, uz programmu, kas testē terorismu finansējumu. Un arī šajā kontekstā, protams, liela loma spēlējama Eiropolam. Mūsu darba otra daļa saistībā ar Eiropolu uzraudzību ir sadarbības organizēšana ar nacionālajām varas iestādēm un datu uzraugiem. Darbs notiek sadarbības grupās. Tur ir datu uzraugu pārstāvi un 28 dalību valstu datu uzraugu pārstāvi. Mēs turklāt publicējām atzinumus par vairāk, nācām klāja atzinumiem par vairākiem projektiem un tiesību aktiem, kas tiek gatavoti Pirmām kārtām, kā jūs jau droši vien zināt, un mēs Sofijā par to runājām, mēs eh, sagatavojam atzinumu par sadarbību ar ārvalstu partneriem, tātad Eiropola sadarbību ar ārvalstu partneriem, un te Konkrētāk domājām par sarunām, kas tiks uzsāktas ar Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Jordāniju, Maroku, Tunisiju un Turciju par iespējamu datu apmaiņu ar varas iestādēm šais valstīs. Kā jau es teicu, tas tā bija daļa no mūsu diskusijām Sofijas sanāksmē. Sarunu mandāts tika apstiprināts padomē un tas daļēji ietver arī rekomendācijas no datu uzrauga, Eiropas datu uzrauga. ja BDPS, it īpaši, kas attiec uz kompetentajām iestādēm attiecīgajās valstīs, kā arī dzen pienākumu uzsvērt pastāvošos no ierobežojumus datu apstrādē. Tāpat arī Tas pats saistīts arī ar iespējamo datu nodošanas apturēšanu attiecīgos gadījumos. And last but not least, uh, the, uh, as I said, several... Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, uh, EDPS ir arī izsagatavojis atzinus par vairākiem projektiem, piemēram, mēs līmeņu sadarbību ar Eiropolu, pirmam kārtām sadarbību ar Frontex, notika konsultācija process ar Eiropolu Frontex par info, datu apmaiņu. Šis process norisinājās šī gada septembrī. Tāpat arī nācām klajā ar konsultatīvu informāciju par ICANN kas ir Eiropas, Eiropola sadarbība, datu um, sadarbību un, un nacionālā un starptautiskā līmenī sadarbība ar finanšu izmeklēšanas vienībām, jeb IFO. Arī šīs konsultācijas nolika šī gada jūlijā, bet arī šobrīd darbu turpinām koordinācijas valdē Eiropol. Kopsavilkumā var teikt, ka gan augstākajā līmenī, gan tīri juridiskos jautājumos, un kas, protams, ārkārtīgi svarīgi tīri praktiskā līmenī, sadarbība ar Eiropolu ir bijusi ļoti laba. Mēs saņemam atbildes, ko pieprasām, kas mums vajadzīgas, un Eiropola arī reaģē un rīkojas, tad, kad mēs, piemēram, konstatējam zināmas šaubas vai e, nianses attiecībā uz datu apstrādes organizēšanu vai procedūrām. Nu, protams, ka šādas kļūmes ir iespējams. Ir ļoti daudz tādu situāciju, kad mēs e, vēlamies e, zināt par šīm procedūrām, kas jau vairākus gadus pastāv vai kas tikko izstrādāts un kur varbūt kaut kas jākoriģē. Bet jāsaka, sadarbība ir ļoti laba un mēs turpinam meklēt risinājumus pat tajos gadījumos, kad tas prasa papildu investīcijas no aģentūras puses. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātājs, paldies par šo prezentāciju, paldies, ka pieturējāties arī pie atvēlētā uzstāšanās laika. Tālāk došu vārdu Diesam Demeram, kas vadīs debatas. Muchas gracias, señor presidente. Lielas paldies, priekšādātāji! Arī es varu, vēlos pateikties Vievarovskij kungam par viņa ziņojumu attiecībā uz datu aizsardzību Eiropolu. Tālāk došu vārdu Gruliča kungam. Viņš ir no Čehijas un pirmais runātājs sarakstā lūdzu. Kur jūs esat? Ko eh, tā tas runātāji? Jā. Labrīt, dāmas un kungi! Pirmām kārtām gribētu teikt, ka Čehijai nav īpašu ambīciju attiecībā uz šīs grupas darbu. Tomēr ir visai īpatnēji, ka mēs nevaram ievēlēt pārstāve Eiropar, Eiropal uh, valdē. Trīs gadus pavadījām izstrādājot reglamentu. Un tagad šīs debatas mm, vispār pat nenotiek, man tas liekas visai savādi. Senjor Grulič. Grulič kungs. Šobrīd mēs skatām darba kārtības jautājumu, kas saistīts ar nu pat dzirdēto EDPS pārstāvi ziņojumu, Vievirovska kungas sniegto prezentāciju, tad, kad runāsim par jūsu minēto jautājumu. Tad jāsaka, bija trīs dažādi scenāriji trojkā. Un šīs eh, sanāksmes sākumā līdzpriekšādātājs Buhmans par to arī runāja, uz to atsaucās. Es ierosinātu jums iepazīties ar 14. panta 4. punktu šajā reglamentā, un tur būs faktiski atbild uz jūsu jautājumu. Aura, al señor Ketiro. Un tālāk došu vārdu deputātam Ketieros no Kipras. Labrīt visiem! Kad runājam par Eiropas parlamenta rezolūciju, kas tika pieņemta jūlijā, lai uzsāktu sarunas par datu apmaiņu starp Eiropolu un trešām valstīm, konkrētāk Jordānu, Turciju, Jordāniju, Turciju, Izrēlu, Libānu, Eģiptu, Alžīriju un vēl dažām, ar mērķi cīnīties pret terorismu un organizētu noziedzību. Atceramies, ka tur uzsvērām to, cik ārkārtīgi svarīgi izvērtēt ietekmi un riskus, kas saistīti ar šādu datu apmaiņu un tāpēc vēlamies zināt, vai komisija beigu beigās ir saņemta šo informāciju, respektīvi, vai komisija ir iecerējusi veikt šādu analīzi uz attiecībā uz sekām, kas mm, pastāvētu šādas datu apmaiņas mm, mm, gadījumā. Gribu atsaukties arī uz vakardienu mana kolēģa Dimitriju paustajām bažām eh, par to, ka Turcija iekļauta to vidusjūras valstu sarakstā, uh, ar kuru iespējams mums tiks slēgta vienošanās par datu, personas datu apmaiņu. Gribu vēlreiz atkārtot, ka šī valsts ir ar ļoti zemu datu aizsardzības līmeni un ne, nes, nepiedalās sadarbībā ar Kipru. Paldies un visiem vēl, vēl vēlreiz labu dienu! Muchas gracias, señor Ketiros. Liels paldies, Hatīras kungs. Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Domāju, ka Bjevierovskī kungs noteikti pēc brītiņa atbildēs. Tagad Kanānī konzulūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Jautājums ir vienkāršs proti par uh, norietošajām sarunām ar Eiro, starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm par uh, pri, personas datu apmaiņu ar, uh, starp Eiropolu un uh, šīm valstīm. Vai jūs varētu paskaidrot, kādas garantijas ir paredzētas, lai trešās nodrošinātu to, ka trešās valstis atbilstoši izmanto šos datus, nenodot tos tālāk? un kādas iestādes būs atbildīgas par uh, to, lai kontrolētu šo datu izmantošanu un arī uh, lai eh, vai dalību valstis, kuras ir šo datu īpašnieces, varēs eh, iebilst pret eh, šo datu nodošanu trešām valstīm, ja netiek respektētas tiesiskas valsts prasības, un vai Eiropas Savienība neiet pārāk tālu Eh, domājot par drošību un stiprinot policijas sadarbību ar valstīm, kuras absolūti nerespektē demokrātiskās vērtības. Paldies! Muchas gracias. Liels paldies! Un nu dosim vārdu Vieverovskī kungam. Būs iespēja atbildēt uz šiem trim jautājumiem. Lūdzu! Thank you very much. Liels paldies! Paldies par jautājumiem! Mēģināšu tiem atbildēt reizē, jo atbilde ir ļoti vienkārša. Un visai līdzīga. Pirmkārt, gribētu uzsvērt, ka Eiropas datu aizsargs ir kontrols iestāde Eiropas Savienībā. Mēs nepārstāvam komisiju, esam nodalīti no komisijas, bet, protams, uzraugām arī to, kas tur notiek. Tādēļ mūsu atzinums par komisijas darbu ietver arī citu iestāžu darbu, bet ne tikai mūsējo. Gribētu norādīt, ka esam redzējuši visai daudz ierobežojumu no komisijas puses attiecībā uz sarunu gaitu. Protams, jā, pastāv nepieciešamība pēc atšķirīga veida sadarbības ar valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Kā jūs zināt, un kā esam norādījuši arī iepriekšējās sanāksmēs, Te mēs primāri nerunājam par Eiropas, Eiropiešu datu nosūtīšanu uz citām valstīm. Tā ir Eiropas Savienības nepieciešamība iegūt šos datus no valstīm, ar kurām sadarbojamies. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība, gan komisija, gan arī padome, gan arī Eiropas datu aizsardzības uzraugs, kā arī pats Eiropols visi ļoti labi apzinās, ka situācija šajās astoņās valstīs ļoti atšķiras arī savā starpā un nav iespējams izmantot vienu vienotu pieeju un piemērot to visām valstīm. Analīze par valstīm un veids, kā dati tur tiek apstrādāti, ir ļoti rūpīgi jāatrunā. Kā panākt, ka datu apstrāde šajās pārējās valstīs ir droša? Kādi ir potenciālie ierobežojumi, kādus mēs varētu noteikt attiecībā uz šo datu apstrādi. Protams, mēs varam uzticēties mūsu ārzemju partneriem, bet pat ja mēs tiem uzticamies, mums ir nepieciešama formāla vienošanās un formāla risinājumi. Kas pastāv vienošanās tekstā, tas ir atrunāts, ka to noslēdzam ar trešo valsti. Tajā pašā laikā viss, kas ir uz papīra, tam ir jābūt praksē īstenojamam. Un tā ir tā mūsu darba sarežģītākā daļa - gan komisijai, gan arī datu aizsardzības uzraugam, kad mēģinam pētīt, kāda ir situācija šajās valstīs. Raugoties uz valsts sarakstu, varu teikt, ka tur ir valstis, kurās ir ļoti laba datu drošības sistēma un notiek kontrole pār datu apstrādi, piemēram, Izrēla. Ir arī citas valsts, kas varbūt, kam varbūt šī sistēma ir jauna, bet datu aizsardzības iestāde vismaz tām ir, nu, piemēram, Maroka šeit būtu. Un tad ir valstis, kas, nu, pat tikai sāk pie tā darba, Turcija un Tunisija, piemēram. Un ir arī valsts, kur datu aizsardzības iestādes nav vispār, piemēram, Libāna, Jordānija, Ēģipte un Alžīrija. Tas nozīmē, ka situācijas tīri formāli raugoties ir ļoti atšķirīgas. Ja paraugāmies uz likumdošanu šajās valstīs, tad Lai arī, piemēram, Turcijā ir ļoti jauns datu aizsardzības režīms, tas ir balstīts uz ļoti seniem piemēriem no citām Eiropas daļām. Tādēļ eh, tas varbūt līdzīgāks kā tai sistēmai, kāda Eiropā bija pirms 20 gadiem. Un es pats varbūt nevērtēšu personīgi tu, politisko situāciju šobrīd Turcijā un iespēju īstenot tiesību aktus, kas šobrīd ir spēkā šajā valstī. Ko redzam? Gan no komisijas puses, gan no padomas puses. Tā ir ļoti delikāta pieeja attiecībā uz uh, līgumiem, kas ir nepieciešami gan Eiropas Savienībai, gan Eiropolam. Bet tajā pašā laikā ir ļoti daudz šaubu vēl aizvien par praktisko šo mūsu risinājumu piemērojamību. Un kā Eiropas datu aizsardzības uzraugs, es varu tikai teikt, ka mēs mēģināsim vērtēt, vai komisijas Eiropola paša veiktā analīze tiek veikta pienācīgi. Paldies! Muchas gracias, senor supervisor. Liels paldies data aizsardzības uzrauga kungam un nu došu vārdu ekspertam datu aizsardzības jomā Akselvos lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms uh, šīs uh, datu Uh, jautājums mums ir ļoti sāsināts. Tātad Eiropas Savienībā ir pārskatīta atbilstošā direktīva ar Eiropolu, Eirojust, uh, datu aizsardzības prasības arī ir Uh, pastiprināts. Es gribētu jautāt, vai ar šo ietvaru nepietiek, lai dotu zināmu brīvību tiesību sargājošām iestādēm uh, atbilstoši darboties, ievērojot šīs prasības, datu saņemšana un uh, nodošana, e, nu šeit vajadzētu sasniegt tādu standartu, e, kā nevajadzētu vairāk ierobežot rīcības brīvību. Eiropol ir izveidojis tādu tiesisko pamatu un vienkārši vajadzētu tagad saprātīgi turpināt darbu. Un, uh, tagad eh, es domāju, ka nav pareizais risinājums ierobežot tiesību sargājošo iestāžu darbu, eh, atsaucoties uz datu aizsardzības prasībām. Eiropola tagad uh, zina, kad var nodot datus uh, tālāk, kad nē, kā šos datus apstrādāt un uh, Mums vēl ir arī uh, jālēm par administratīviem, organizatoriskiem uh, datiem. Tātad šeit ir tas nodalīts no tiesība uh, sargājošām darbībām un krimināla vajāšanas darbībām. Tātad, manuprāt, prāt mums ar to pietiek, lai varētu teikt, ka Eiropola datu aizsardzības jomā ir tik uh, izglītots, ka zina, ko uh, tas uh, dara. Un, un šī uzraudzība ir nodrošināta, un es domāju, ka mēs varētu šo tematu pabeigt attiecībā uz Eiropolu un ļaut vienkārši šai iestādēji strādāt, jo atbilstošie pamati ir izveidoti. Gracias, Aksel. Bueno, hoy... Paldies, Aksel. Esam nu uzklausījuši trīs Nacionālo parlamentu deputātus, un tagad būs Kiničī kundze otrā Eiropas parlamenta runātāja. Lūdzu. Sīgrāts. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Gribētu sākumā atvainoties, jo, diemžēl, um, ierados nedaudz novēloti, jo biju citā sanāksmē, kur mēs runājām par ļoti sarežģītu, sensitīvu jautājumu, kas ir informācijas sistēmas sadarbspēja tā rada jaunus izaicinājumus, un tas pats attiecas arī uz datu aizsardzības uzrauga darbu. Tas attiecas ne tikai uz tiem datiem, ka dažādās sektoros, dažādās jomās, kas ir jāsavieno, tajā pašā laikā jānodrošina sistēma koordinācija atšķirīgām sistēmām, un um, resursu arī nepietiek, bet tas ir saistīts arī to, cik ļoti sažģīti ir koordinēt uzraudzības darbības. Tādēļ gribētu jums uzdot šo jautājumu un tas ir, kādā veidā Eiropas datu aizsardzības uzraugs uzskata, ka varēs sekot šai lietu attīstībai, jo īpaši, ja mēs domājam par tiesisko un policijas sadarbību. Un kādas sekas, kāda ietekme varētu būt šai situācijas attīstībai arī uz Eiropola starpparlamentāro uh, uzraudzību jo iespējams, ka mums vajadzētu vērtēt ne tikai atsevišķus aspektus, bet arī uh, šo jauno mehānismu kā tādu kopumā. Lielas paldies priekšsēdētājiem un paldies par atbildi. Gracias, Katrīna. Paldies, Katrīna. Tagad vārds Mita kundzei. Paldies, man vēl viens papildu jautājums par Eiropolu un uh, tātad šo uh, datu uh, komisiju un Frontex arī uh, Tātad par datu apmaiņu, par uh, datu saņemšanu, tātad šeit tiek uh, piešķirts papildus funkcijas uh, arī Eiropolam cīņā pret noziedzību, pret cilvēku kontrabandu, vai jūs varētu sīkāk paskaidrot, kā šīs konsultācijas virsās uz priekšu? una pregunta muy. Paldies! Tas ir tiešām ļoti aktuāls, ļoti interesants jautājums. Paldies! Un tagad vārds Pavijāna kungam no Somijas. Puheenjohtaja ja kiitän. Liels paldies priekšsēdētāji! Gribētu pateikties debašu dalībniekiem par augsto diskusiju kvalitāti. Datu aizsardzības direktīva tiek īstenota nacionālā līmenī visās dalībvalstīs. Kad runājam par datu aizsardzību, mēs ļoti labi apzināmies, ka situācija dalībvalstīs atšķiras, kā jau norādīja datu aizsardzības uzrauga vietnieks. Mums ir jāpanāk līdzīgi standarti visās dalībvalstīs. Mums ir jāredz zināma konverģence. Iespējams, ka varētu notikt labās prakses apmaiņa Eiropas līmenī starp dalībvalstīm, jo šobrīd situācija ir pārāk atšķirīga valstīs. Paldies! Muchas gracias! Liels paldies, kolēģi! Un, nu, vārds Alisona kungam no Eiropas parlamenta, un tad uzklausīsim atbildes no Vievierovska kunga. Lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji! Gribētu pateikties jums, paldies arī runātājiem par prezentāciju. Man būtu gan daži jautājumi. Pirmkārt, dal dalībvalstu suverenitātes ievērošana. Šeit man būtu zinām jautājumi par kompetenci sadalījumu starp Eiropas aģentūrām un uh, aizsardzības iestādēm nacionālā līmenī. Otrakārt, otrais jautājums - kādēļ un vai dalībvalstis paliek kā šīs šo datu pārvaldnieces? Un uh, vai dalībvalsts ir tās, kas nosaka nosacījumus, atbilstoši kurām datu apstrāde notiek. Un, ja runājam par garantijām, ja šādas garantijas pastāv, tad vai mēs varam uh, Eiropolam piešķirt šī starpnieka lomu, kā tas ir bijis pēdējo gadu laikā, tomēr jāatcerās, ka atšķirības starp dalībvalsts tiesību sistēmām pastāv un tās mums vajadzētu ievērot. Paldies! Liels paldies! Jevrovskī kungs, lūdzu jums iespēju atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Paldies par veselu virkni ļoti svarīgu un padziļinātu jautājumu. Sāksim ar to vispārīgo pieņēmumu un tādu vispārēju izvērtējumu attiecībā uz to, ka tiesiskā sistēma, kas ir sagatavota Eiropolam, darbam ar personas datiem šķiet, ka ir spēcīga un visaptveroša, un ja nu būtu nepieciešams kaut ko papildus tur pieslīpēt, tie būs tikai labojumi un koriģējumi. Visticamāk, dažviet tie ir nepieciešami. Tomēr diskusijās par jauno regulu, jauno datu aizsardzības regulu Eiropas iestādēs, struktūrās un aģentūrās, tas jau ir ticis pārunāts. Tad, kad mēs sākām diskusijas, bija jautājums, vai uh, sistēmai visās Eiropas aģentūrās jābūt identiskai, vai tomēr varam saglabāt dažus īpašus risinājumus, nu, piemēram, Eiropola gadījumā. Likumdevēji lēma, ka Eiropolam izstrādātā sistēma, kas tika izstrādāta tikai pirms diviem gadiem, ir pietiekami spēcīga un visticamāk ir pat piemērotāka šīs aģentūras mērķiem. Tādēļ tā ir jābūt nedaudz atšķirīgai, nedaudz īpašai, pretstatā tam, kas notiek citās aģentūrās. Tādēļ, atbildot Vosakungam, teiktu jā, sistēma spēcīga, visaptvaroša. Ja ir nepiecie, nepieciešams kas cits, tie būtu tikai pielāgojumi, pielabojumi. Vai tas nozīmē, ka varam atstāt visu Eiropolu ziņā? Nu, patiesībā praktisko darba daļu ikdienā mēs nododam Eiropolam. Tomēr ir nepieciešams rūpīgi domāt par jaunajiem piedāvātiem risinājumiem, ja īpaši šādos pārmaiņu laikos, eh, paturam prātā IT sistēmu attīstību. Ļoti labi zinām, ka arī Eiropols groza ļoti daudz IT sistēmu risinājumu, domājot par lietām, kas vairs netiek izmantotas, un tā jau šāda veida aģentūrās bieži arī notiek. Mums šķiet, ka mēs eh, viņam, viņiem palīdzam īstenot šos risinājumus un palīdzam viņiem darbā kas attiec uz datu nodošanu uz trešajām valstīm, tur stāsts nedaudz atšķirīgs. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropas aģentūras un Eiropas Savienības struktūras, kā arī pats Eiropols, viņu interesēs primāri ir iegūt datus no ārpasaules. Un tas ir jautājums, ko varam risināt, un tam Eiropols ir pilnīgi gatavs. Tur nekāda problēma nav. Labi vai slikti? visas šāda veida vienošanās iekļauj zinām apusējību. Ja kādi dod mums datus, arī viņi grib iegūt datus attiecīgi pretī, kā zināma veida atbalsts no Eiropas Savienības, un tā ir tā daļa, kas mums jāvērtē. Kā jau teicu, esmu gatavs uh, strādāt, uh, esam gatavi gan strādāt ar komisiju, gan arī ar parlamentu un kom, uh, padomi, lai skatītos, kā tas notiek. Sadarbspēja tas ir atsevišķs jautājums, tomēr tas ir tiešā veidā saistīts ar ikdienas darbu gan Eiropolā, gan arī EU Līsa. Tas būtu divas svarīgākās aģentūras. Man bija iespēja piedalīties arī konsultācijās par savstarpējo sadarbspēju pagājušajā nedēļā Strasbūrā parlamenta sesijas laikā. Tur mums bija tikšanās ar komisiju un EU Līsa pārstāvji referenti, kas strādā pie sadarbspējas pakotnes, un ēnu referenti visi piedalījāmies. Es domāju, ka visi atcerāmies šīs diskusijas par to, ka sešām, septiņām datubāzēm jābūt savstarpēji sadarbīgām, bet tas ir tikai stāsta sākums. Padomē sagatavotie dokumenti, sākot darbu pie diskusijām par sadarbspēju, parāda, ka ir aptuveni 40 dažādas datubāzes un informācijas sistēmas, kuras visticamāk būs tu, jau tuvākajā nākotnē savienojamas savstarpēji. Tas nozīmē, ka jau šobrīd spēram ļoti spē, svarīgu soli, jo lemjam par tām svarīgākajām normām un principiem, kas mums būs nepieciešams nākotnē. Jā, esam aktīvi iesaistīti šajā uh, procesā Eiropas datu aizsardzības uzraugs ir arī uzaicināts piedalīties augsta līmeņa ekspertu grupā par savstarpējo savienojamību. Šo grupu mm, izveidoja Eiropas Savienības iestādes, mēs aktīvi tur darbojamies, arī vērtējam projektus un uh, teksta projektus, kas šobrīd tiek sagatavoti. Pagājušajā nedēļā vizīte Strasbūrā bija ļoti labs piemērs. Problēma, kas saistīta ar infrastruktūras izmantošanu Eiropolā. Dalībvalsts izmantot šo infrastruktūru, tas um, izskanēja kā jautājums. Nu, manuprāt, uh, šeit no vienas puses jārunā arī par uh, Eiropas datu aizsardzības uzrauga pienākumu un valstu nacionālajiem uzrauga pienākumiem. Bet tas sasauc arī ar uh, savienojumības diskusijām jo šī sastarpējā sadarbspēja jau nav datu nodošana no Eiropas saimnības līmeņa datubāzes citā datubāzē. Nē, tur ir jādomā arī par organizatorisko pusi, par būtību kā tādu. Tā ir iespēja arī iegūt un ievadīt datus nacionālajās sistēmās, un tā tāda sensitīva joma arī dalību valstīm tas nav simtprocentīgi gatavs dalīties ar visiem datiem, kas ir to rīcībā viņu sistēmās. Un tas man liek atgriezties pie diskusijām par sadarbību ar Nacionālajām datu aizsardzības iestādēm. Kā jau es minēju, tad primāri tas notiek sadarbības kontekstā Eiropas datu aizsardzības uzraugs un dalībvalstis uh, tiek pārstāvētas, dalībvalsts pārstāv datu aizsardzības iestādes, un mēs cenšamies pārunāt pilnīgi visus jautājumus, uh, kas ir mūsu darbības jomā, ko uzraugām, jo īpašu uzmanību pievēršot tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropolas infrastruktūras izmantošanu no dalībvalstīm un dalībvalstu datu nodošanu Eiropas Savienības resursu pārziņām. Ja domājam par direktīvas īstenošanu dalībvalstīs, Tad uh, svarīgākā koordinācijas iestāde šajā kontekstā ir Eiropas datu aizsardzības valde. Eiropas datu aizsardzības valdē ir 28 datu aizsardzības iestādes un datu aizsardzības uzraugs, bet tā ir tā struktūra, kurai ir krietni plašāks pienākumu klāsts. Viņa nestrādā tikai ar vienu aģentūru, kā tas ir sadarbības valdes kontekstā. Savukārt šī struktūra ir atbildīga par harmonizāciju starp tiem veidiem, kā tiek īstenota dalībvalstīs vispārējā datu aizsardzības regula, kā arī šī tā sauktā policijas direktīva, otrā reforma pakotnes daļa. Arī jautājums par to, kā tā tiek iestrādāt nacionālajās sistēmās. Izskanēja jautājums arī par Frontex un mūsu konsultācijām ar Frontex. Jā, taisnība. Mums ticis jautāts par iespēju nodot Eiropolu datus Frontexam un saņemt tos atpakaļ. Frontex datus Eiropolam jau nosūta personu datu pakotņu ietvaros. To mēs visi ļoti labi zinām. Bet personas datu nodošana no Eiropola analīzes sistēmas Frontex virzienā, kas varētu būt pozitīvs solis tīri operatīvo vajadzību ziņā, tas rada zināmas problēmas, tas rada tīri juridiski raksturu problēmas. Mums šķiet, ka nav pietiekama tiesiskā pamata šādai datu nodošanai esošajās sistēmās, esošajā tiesību sistēmā. Tādēļ, tad, kad Vosa kungs jautāja par to, vai sistēma ir visaptvaroša, un es atbildēju, ka ir jau zinām pielāgojumi, uzlabojumi, kas, par ko vēl jārunā, kas ticamāk būs nepieciešams, manuprāt, šis ir ļoti labs piemērs. Ja no vienas puses ir divas aģentūras, kas ir ļoti labas arī personas datu apstrādes jomā, bet ir jāpārliecinās, ka tās var darboties atbilstoši tām noteiktiem tiesiskiem pamatam un personu datu nodošana no Eiropola Frontexam operatīviem mērķiem. Tur šobrīd uh, precīza tiesiskā pamata nav, un tas iztrūkst. Konsultācijās nonācām pie secinājuma, ka ir nepieciešams tālāks darbs pie tiesiskā pamata šāda veida uh, datu apmaiņai. Paldies! Muchas gracias. Paldies. Ververovska kungs. Tagad pirms pārējām pie sēdes nākamās daļas arī vēlos izteikt dažus komentārus atsaucoties uz Kiniči kundzes teikto par sadarbspēju datu aizsardzības jomā un ņemot uh, vērā arī to, ko nu pat dzirdējām par uh, tiesiskā pamata trūkumu, lai varētu datus nodot no Eiropola Frontexam. Tā ir salīdzinoši neliela problēma, ja mēs to uh, nostatām uh, pretī uh, citām problēmām sadarbspējas jomā. Šeit uh, mēs runājam par Eiropas drošības iestādēm, kas darbojas arī globālā mērogā. Uh, jo eh, ir runa ne tikai par eh, Eiropola sadarbību ar SIS, Eirodoku un citiem, bet arī par sadarbību ar Interpolu. Un uh, tas ir, uh, tas darbojas ANO paspārnē, tajā ir uh, Uh, pārstāvēts lielākais pasaules valstu skaits uh, salīdzinot ar citām drošības um, iestādēm. Kā mēs panāksim, lai datu aizsardzības uh, prasības, instrumenti būtu sadarbspējīgi ar, ar tik lielu citu spēlētāju skaitu, un tas ir tāds atvērts jautājums. Tāpat jādomā par budžetu, un ja mēs uh, Eh, redzam, cik grūti ir panākt sadarbu spēju Eiropas līmenī, ko var teikt par eh, Eiropolu šādā gadījumā. Paldies Vievierovska kungam par interesantu stāstījumu un komentāriem. Šī uh, joma mūs nodarbina. Uh, mums ir uh, stabila datu aizsardzības sistēma izveidota Eiropola. Un tagad pārējām pie nākamās sadaļas, proti Eiropola ieguldījums cīņā pret uh, finanšu noziegumiem, uh, aktīvu atgūšana un uh, cīņa pret naudas atmazgāšanu. Un uh, mēs uzklausīsim Mārtenu Jāsenbergu, no, uh, kurš pārstāv Nīderlandes prokuratūru un uh, strādā pie uh, šiem jautājumiem. Un uzklausīsim arī Debalas kundzi, kura ir uh, e- Eiropola izpildu direktore. Un pēc tam mums notiks viedokļu apmaiņa. nododu vadības grožus atkal Buhmana kungam, bet vēl gribu teikt, ka cīņa pret finanšu noziegumiem un naudas atmazgāšanu ir svarīgi pasākumi, jo šie uh, noziegumi ir saistīti ar cita veida noziegumiem, piemēram, narkotiku tirzniecību, cilvēku tirzniecību un tā tālāk. Un uh, es gribētu arī atgādināt uh, jums, ka bijušais Eiropola izpildu uh, direktors ir norādījis uz šī temata nozīmību, uh, vairāk kārt uzstājoties mūsu apvienotajā parlamentu uzraudzības grupā. Un tādēļ es ar uh, prieku eh, jūs iepazīstinu ar eh, Matenu Jāsenbergu, kurš eh, ir no, prokurors no Nīderlandes. Viņš vada pilotu projektu šai valstī, kas apvieno policiju, prokuratūru un četras lielākās bankas. Viņi analizē finanšu datus, lai arī vērstos pret teroristiem. Un pēc tam uzklausīsim uh, Voles kundzi, kura ir izpildu direktore no Eiropol. Un tagad es nododu sēdes vadību Buhman kungam. Paldies, uh, Dievs Timērs kungam, un tagad Rēsnipē kungs uh, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, uh, lai novērstu teroristu noziegumus un tos izmeklētu, ir svarīgi arī apkarot uh, finansējumu un īstenot integrētu pieju Eh, Nīderlandē privātais sektors sadarbojas ar eh, valsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai šāda sadarbība tiešām varētu dot savu ieguldījumu šai procesā. Un es eh, vēlētos jūs informēt par mūsu darba grupas rezultātiem. Tā ir publiskā privātā partnerība. Tur sadarbojas četras lielākās bankas, uh, lielākā apdrošināšanas uh, firma, tāpat uh, policijas spēki un prokuratūra, lai apkarotu terorisma finansējumu. Mēs strādājam pie datu apstrādes meklējam uh, jaunas finansējuma metodas, lai tās atmaskotu, un mēs arī uh, cenšamies atklāt novatoriskos veidus, kā tiek finansēts terorisms, bet pārsteidzoši tik daudz jaunu veidu nemaz nav. Un par eh, nevaram eh, apgalvot, ka tādu nav, bet mums nav izdevies tādus konstatēt. Mēs eh, turpināsim uzraudzīt jaunās maksājumu metodes, lai noskaidrot, vai tās nevar izmantot arī terorismā finansēšanai, bet mēs konstatējam daudzas tero, tradicionālās metodas, piemēram, mikrofinansējums vai arī starpnieku e, izmantošanu, lai e, noslēptu maksājumu galamērķi. Un ir izrādījies, ka finanšu iestādēm ir diezgan grūti identificēt e, terorismu finansējumu, izmantojot tradicionālās uh, uzraudzības metodas. Un šeit varētu minēt vairākus iemeslus, jo ir uh, maz šādu terorismu finansēšanas tipoloģiju. Turklāt ir jādomā šādos gadījumos ne tikai par naudas izcelsmi, kas var būt legāli, bet arī par uh, adresātu. Un ir grūti bieži vien konstatēt uh, šo uh, Uh, adresātu kā teroristu, it īpaši, ja nezinām, ko mēs meklējam, un ja runa ir par relatīvi nelielām naudas summām, kas bieži vien tiek izmantotas terorismu finansēšanai. Uh, nacionālajie standarti un nacionālā likumdošana prasa no dalību no šiem iestādēm identificēt šāda veida finansējumu. Mēs uh, Eh, saņemam informāciju augstā līmenī no finanšu nozara, nozares, kas mums ir ļoti palīdzējusi mūsu izmeklēšanā. Arī daudzos eh, gadījumos izmeklēšana ir sākta balstoties uz šādiem ziņojumiem. Bet un arī eh, uzraudzība, ko pār klientiem veids bankas, uh, Eh, nodrošina tiesību sargājošām iestādēm eh, vērtīgu informāciju. Tomēr mēs eh, cenšamies uzlabot šo darbu pastāvīgi. Tiesību sargājošām iestādēm ir pieejama svarīga informācija, personas dati, kontakti informācija par personām, kas tiek uzskatīts par teroristiem. Un, kā es teicu, finanšu iestādēm ir uh, pienākums identificēt uh, šādas personas savu klientu vidū un informēt uh, atbilstošās iestādes. Ja personas tiek uzskatīts par teroristiem, tad prokuratūra un tiesības sargājušās iestādes uzskata, ka uh, finanšu iestādēm ir nekavējoties jārīkojas. Bet ja šī informācija netiek uh, iegūta, kādēļ gan uh, neizmantot uh, likumā paredzētās iespējas šādu informāciju sniegt šīm iestādēm. Un to mēs esam arī sākuši darīt šajā izmēģinājuma projektā. Mūsu finanšu ekspertīzes centram ir, uh, centrs ir uh, uh partnerība starp iestādēm, uh, kas veic izmeklēšanu, kam citu pienākumi un Tas tika izveidots 1997. gadā. Tas darbojas likuma ietvaros, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu. Tā darbu koordinē prokuratūra. Un policija var dalīties ar ļoti prioritāru informāciju ar pri privātiem partneriem attiecībā uz teroristiem un viņu atbalstītājiem. Šī informācija tālāk tiek uh, uh, izmeklētu, to dara šie privātie partneri. Un uh, uh, informācija par darījumiem tiek uh, nosūtīti uh, finanšu izmeklēšanas uh, vienībai, uh, kura tālāk to nodod izmeklētājiem. Finanšu iestādes Uh, sniedz informāciju par netra, neparastiem uh, darījumiem, ko tās ir konstatējušas, un tas tiek viss nodot šai darba grupai. Līdz ar to finanšu iestādes var identificēt iespējamos uh, teroristu tīklus vai arī citas uh, aizdomīgas transakcijas, un tas par to viss tiek informēts finanšu E, izlūkošanas vienība. Un š, ir tādējādi iespējams e, dalīties informācijā ar privātiem e, partneriem. Protams, ja šī informācija būtu daudz, apmaiņa būtu daudzpusēja, tas būtu vēl efektīvāk, bet šobrīd tas nav iespējams un tas mūsu skatījumā ir šķērslis. Eh, šajā darba grupā analītiķi, kas pārstāv privātos partnerus, strādā kopā ar tiesību sargājošo iestāžu analītiķiem un ar finanšu izmeklēšanas vienību. Šī eh, darba grupa ir kā tāda noslēgta vienība, un eh, informācija nedrīkst iziet ārpus šīs darba grupas sienām, ja tā varētu teikt. Un uh, mēs nevaram dalīties, teiksim, ar privāto iestāžu darbiniekiem vai ar kolēģiem, kas nestrādā šajā darba grupā, ja šī ir drošības informācija. Tikai tad, ja ir konstatēts aizdomīgas darbības, tad uh, par to tiek informēta iestāde. Uh, tas nozīmē, ka uh, Uh, valsts un privātām iestādēm ir jābūt uh, drosmīgām, lai šādi varētu sadarboties. Uh, ir ļoti augsts uzticības līmenis, un līdz šim šī slepenā informācija nav tikus izpausta, kaut arī šāds risks ir paaugstināts un mums, mūsu mērķis ir tātad uzlabot gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi, gan efektīvi ziņojumus par šādiem aizdomīgiem darījumiem. Mums ir bijuši 50 uh, ziņojumi par vairāk nekā 300 uh, aizdomīgiem darījumiem un 64% uh, finanšu izlūkošanas vienību uzskatīja par aizdomīgiem. Tā kā mēs strādājām pie prioritārām lietām šajā darba grupā, tad šo informāciju uzreiz var izmantot tiesību sargājošās iestādes. Tāpat mēs apvaināmies arī ar labāko praksi un mācāmies viens no otra darba metodes, bet tomēr ir joprojām grūti uh, definēt vai izstrādāt reālu tipoloģiju. Un tādēļ ir vēl jo vairāk nepieciešams nodrošināt informācijas apmaiņu, kā mēs to arī darām. Un mēs meklējam jaunus, novatoriskus veidus, kā uh, identificēt teroristus, un mēs uh, īstenojam uz riska analīzi balstītu pieju un ļoti konstruktīvi sadarbojamies ar privātiem partneriem. Mēs viens atzīstam uh, otrā uh, darba metodes un prioritātes, bet kopīgiem spēkiem sadarbojamies, lai cīnītos pret terorismu Eiropā. Lielas paldies par uzmanību. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies, Raisenbek, kungs, par jūsu prezentāciju un došu tūlīt pat vārdu Debolas kundzei. Lūdzu. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Paldies. Labrīt, dāmas un kungi. Godātās Dievs Demēra kungs, Buhman kungs, paldies, ka piedāvājāt man šo iespēju piedalīties diskusijās par tik svarīgu jautājumu kā kriminālā, krimināla aprindu finansējuma apkarošana. 2018. gadā naudas atmazgāšana un aktīva atgūšana kļuva par vienu no desmit prioritātēm cīņā pret organizēto noziedzību. Tā tiešām ir viena no svarīgākajām prioritātēm Eiropolam. Mums nepieciešams noziedzniekiem nu, darīt pāri tai tajā aspektā, kur tas viņiem sāp visvairāk, respektīvi tieši finansējuma atņemšana var likt viņiem pārtraukt kriminālās darbības. Šobrīd runāšu par Eiropolu iesaistīšanos darbā pret šāda veida finansējuma apkarošanu un par uzdevumiem šādu finanšu izmeklēšanas, uzdevumiem finanšu izmeklēšanas kontekstā nākotnē. Tāpat laikā gribu arī pastāstīt par to, kādas tendences novērojams naudas atmazgāšanas jomā. Kādas tad tās ir? Noziedzība Eiropas Savienībā kopumā rada simtiem miljārdu eiro katru gadu. Nesenie pētījumi liecina, ka atsevišķos reģionos peļņa, ko gūbuši šāda veida kompleksi narkotiku kontrabandisti vairāk par 20 miljardiem gadā. Līdz ar to naudas atmazgāšana ir ļoti nopietnas jautājums, jo, protams, ka noziedzniekiem visa šī peļņa kaut kādā veidā ir jādabo arī savās kabatās atbilstīgā kārtā. Nu, un līdz ar to viņi šo naudas atmazgāšanas jomu ir būtiski profesionalizējuši. Peļņa šai gadījumā, peļņas atmazgāšana šai gadījumā burtiski tiek nodota kā ārpakalpojums dažādu veidu sindikātiem, kas ar to nodarbojas. Tie ir dažādi koncerni, kas iesaistās dažāda veida noziedzīgās darbībās atsevišķos gadījumos. Uh, ir pat konstatētas saiknes ar teroristu grupējumiem. Šāda veida naudas atmazgāšanas sindikāti ir ļoti labi specializējušies uz šo jomu un var eh, dažāda veida kompleksas schēmas arī īstenot. Viņi pārsvarā paļaujas uz skaidrs naudas izmantošanu, uz korporatīvo struktūru neatbilstīgu izveidi un finanšu tirgus eksploatāciju, tostarp arī investīciju jomā. Labs eh, piemērs ir uh, Santa Lučijas gadījumus, kurā šīs op operācijas ietvarās vērsāmies pret Itālijas grupējumu Kamors nodarījumiem. Viens miljons eiro nedēļā bija eh, šeit gotie līdzekļi, vairāk par 250 miljoniem eiro tika atmazgāta caur ļoti sarežģītu sistēmu, tur bija dažādi skaidrs naudas kurjeri, uz tirniecību balstīta naudas atmazgāšana un finanšu sistēmas manipulēšana ar dažāda veida čālus uzņēmumu palīdzību. Šai gadījumā noziedznieki paļāvās balstās uz tradicionālajām metodēm naudas atmazgāšanā, bet parādās šajomā arī jaunas metodas. Nu, piemēram, nesenajā operācijā Dryer konstatējām dažādas virtuālo valūtu izmantošanas gadījumus. 4-5 miljonus eiro apmērā tie tika konfiscēti no krimināla grupējuma, kas radīja sintētiskas narkotikas un pēc tam pārdalītās uh, eh, dārknetā, jeb tumšajā tīklā. Uh, Virtuālā valūta pēdējā laikā šais kontekstos parādās arvien biežāk. Jaunas maksājuma metodas, jāsaka, netiek tik labi regulētas kā tradicionālās maksājuma metodas, un tāpēc ir iespējams e, dažādi strauji pārnest, pārvest naudu pāri robežām, un parasti un tās šāda veida transakcijas neparādās aizdomīgo transakciju sarakstos, e, ko vāc policijas iestādes un tam līdzīgi. Tas rada iespējas, jaunas iespējas naudas atmazgāšanai, un jāsaka, šīs valūtas kļūst arvien populārākas noziedznieku vidū. Tas nozīmē, nozīmē, ka nepieciešams investīcijas jaunu instrumentu izveidē un jaunu metodu, metožu izstrādāšanā, lai varētu vērsties pret šādām nelegālām transakcijām. Ko Eiropols dara, lai cīnītos pret finanšu noziegumiem? Mums ir izveidota finanšu izmeklēšanas nodaļa, un tā spēlē ļoti nopietnu lomu to centienu koordinēšanā, ko īsteno Eiropas Savienības struktūras ciņā pret finanšu noziegumiem. Pirmkārt, jau operatīvajā līmenī. Mūsu departaments tiešā veidā atbalsta finanšu izmeklēšanas un aktīvu atgūst, atgūšanas darbības dalību valstīs. Mēs turklāt piedāvājam arī finanšu izmeklēšanas datus, lai atbalstītu izmeklēšanas, kas tiek īstenots par cita noziedzi, citām nozieguma formām, piemēram, narkotiku kontrabandu, krāpšanu vai terorismu. Finanšu izmeklēšanas dati ir centralizēta kapa, centralizētas depat departaments Eiropā. Mums ir dati par dažādiem nopietniem organizētiem noziegumiem, un tie tiek e, laisti kopējā pārbaudē ar dažādu veidu citām aizdom, informa, informācijām par aizdomīgām operācijām, transakcijām, darbībām, piemēram, no muitas iestādēm un tam līdzīgi. Mūsu mērķis ir piedāvāt visaptvarošu pārskatu pār šo jomu, kas ļautu mums izprast visas šīs saiknes starp dažādajām organizētās noziedzības formām piedāvātais atbalsts arvien vairāk ir vajadzīgs dalībvalstīs, tās tos pieprasa. Saņemam pieprasījumus, un to skaits ir jāsaka mm, agrāk kā jebkad iepriekš. 2017. gadā informācijas apmaiņa par aktīvu atgošanu palielinājās par 81% salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. In, finanšu izmeklēšanas gadījumu skaits arī pieaug par 110%. Eiropā šobrīd uh, faktiski atbalsta 221 augstas prioritātes lietas izskatīšanu. 13 rīcības dienas tika atbalstīts jau pirmajā šī gada pusē, salīdzinājumā ar astoņām iepriekšējo gadu. Tā rezultātā 157 aresti tikuši veikti un konfiskācijas attiecībā uz aktīviem 37 miljonu eiro apmērā. Eiropā turklāt no uztur arī decentralizētu datoru tīklu, kas paliek, palīdz informācijas apmaiņai e, šādu izmeklēšanas gadījumu gadījumā starp dažādiem finanšu izmeklēšanas vienībām dalību valstīs. Strateģiskā līmenī Eiropols ir apņēmies veicināt sadarbības starp visiem šai jomā iesaistītajiem, kas cīņā pret finanšu noziegumiem. Un tāpēc mēs atbalstām vairākus starptautiskus profesionālus tīklus, tādus kā, piemēram, Eiroplatforma un trīspušē, trīspusējā darbība pie digitālajām uh, valūtām. Tādējādi Eiropola ir atslēga pozīcijā un avangardā, lai cīnītos pret finanšu noziegumiem Eiropas Savienībā. Kāda tad ir nākotne finanšu izmeklēšanas jomā? Informācija un ekspertīze, kas pieejama Eiropolā un mūsu centralizētā pozīcija Eiropas Savienībā cīņā pret naudas atmazgāšanu, veidojot infrastrukciju šai cīņā, piedāvā mums unikālas iespējas. Tādējādi mēs varam piedāvāt eh, Eiropas Savienībai rekomendācijas par to, kas funkcionē, kas ne. Nu, piemēram, tika veikta aptauja, Eiropols to veica, un tā liecināja, ka tikai 1% igadējo kriminālo ieņēmumu, kas tiek radīts Eiropas Savienībā, vispār tiek konfiscēti izvērtēts. Un vairāk kā desmit gadu laikā tikai 10% visu aizdomīgo transakciju pārskatu informāciju, ar ko piedāvājas privātais sektors, ticis izmeklēts tālāk. Šī nēlastība, ja vēlstības trūkums pašreizējā naudas atmazgāšanas infrastruktūrā, apkarošanas infrastruktūrā lielā mērā arī ir atbildīgs par šiem bēdīgiem rezultātiem. Eiropas izmeklēšanas departaments ir saņēmis vairāk par vienu miljonu informācija par aptuveni vienu miljonu šādu aizdomīgu inf, incidentu finanšu sektorā. Uh, Un e, ziņojumi netiek balstīti uz šādu finanšu izmeklēšanas informāciju, bet pārsvarā jau uz reāliem gadījumiem. Un, ja tas viss netiek izpētīts, tad šai datu gūzmā reālā informācija var pazust. Datu apmaiņas starp ES e un starptautiskiem partneriem arī ir problemātiski. Nav šādas sistemātiskas informācijas apmaiņas starp finanšu izmeklēšanas vienībām un informācijas apmaiņas ar citām uh, attiecīgajām aģentūrām arī ir visai sarežģīta. Pašreizēji Mm, pašreiz šāda veida sadarbības trūkums varētu, piemēram, liekt nonākt atbilstīgai informācijai pieticīgām varas iestādēm, kas savukārt tālāk veic teroristu un uh, naudas atmazgāšanas lietu izmeklēšanu. Šāda informācijas apmaiņa ir vajadzīga, jo finanšu izmeklēšanas dati ir tas pamata akmens, kas ļauj cīnīties pret organizēto noziedzību un terorismu. Draudi, kas saistīti ar finanšu noziegumiem un, attiecīgi, kriminālo noziegumu, pilnīgi noteikti prasa drosmīgu atbildi. Mums nepieciešams šīs barjeras informācijas informācijas apmaiņai, nojaukt un pieņemt tādu pieeju, kas balstās uz finanšu izmeklēšanu un attiecīgi arī pārskatīgi gatavot tieši balstoties uz šo izmeklēšanas informāciju ir svarīgi, lai šī informācija nāktu arī no nacionālām iestādēm un būtu atbilstīga risku izvērtēšana. Uzskatām, ka šī dalīšanās ar zināšanām ar finanšu iestādēm ļautu finanšu iestādēm krietni labāk pārdalīt resursus un piedāvāt labāku informāciju par aizdomīgām transakcijām. Šiem iemesla pēc pagājušā gada decembrī iesākām izmekli, izmēģinājumu projektu Eiropolu Eh, privātās eh, publiskās partnerības ietvaros attiecībā uz dažādām šādām aizdomīgām transakcijām, un dalību valstu pārstāvji piedalās šajā projektā. Secinājumā varu teikt, ka, lai varētu efektīvāk rēģēt uz, krimin, uz finanšu noziegumiem, mums nepieciešams atvieglot finanšu izmeklēšanas un aktīvu atgūšanas darbu visos organizētās noziedzības izmeklēšanas gadījumos un jārada struktūrālie un juridiskie noteikumi, kas ļautu labāk un ātrāk apmainīties ar informāciju starp uh, sastarpējiem uzticamiem partneriem. Eiropols atzinīgi vērtē komisijas priekšlikumu par jaunu direktīvu attiecībā uz finanšu informācijas izmeklēšanu, it īpaši atzinīgi vērtējam priekšlikumu pienākumu piešķirt Eiropalam netiešu piekļuvi nacionālajiem eh, kontu reģistriem un iespēju pieprasīt informāciju finanšu informācijas vienībām pagājušā gada martā Eiropas parlaments aicināja izveidot Eiropas finanšu izmeklēšanas vienību, lai veicinātu sadarbību un koordināciju starp eh, nacionālajiem anal analogiem. Un šāda veida funkcijas galvenā nianse būtu nodrošināt piekļuvi pā visiem pārobežu gadījumiem, tāpat arī attiecībā uz visa veida konfiskācijām un skaidrs naudas deklarācijām, kas notiek muitās. Tādējādi Eiropa varētu labāk atbalstīt dalībvalstu šajā procesā. Paldies! Danke, Frau Debols. Paldies, Debols kundzei! Paldies par šo ļoti informatīvo un interesanto priekšlasījumu, godātie kolēģi. Līdz ar to varam sākt debatas. Un pirmais uzteikt, pieteikties uzstāties Greha kungs no Maltas. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, godātie kolēģi un paneļa runātāji. Mēs turpinam strādāt pie IT kapacitātēm, pie mākslīgā intelekta, un tas notiek ļoti strauji. Un mums, kā Eiropas Savienībai, jā, jāveic tie lielākie centieni, lai cīnītos pret kibernozīdzību, jo tas, protams, var ietekmēt arī pilsoņus viņu ikdienas dzīvē, tautsēmniecību un infrastruktūras. Tieši tāpat kibernoziedzība ir kļuvusi tāda ļoti plaši pieejami, izmanto dažādu veidu tehnoloģijas, internetu bankas, sociālos mēdījus un tam līdzīgi. Turklāt ir acīm redzami, ka attīstības solis jau no attiek, tehnoloģija jomā ir daudz straujāks nekā attiecīgās pārmaiņas mūsu tiesību aktos. Un tāpēc pastāv tādi gadījumi, kad mūsu pilsoņiem netiek nodrošināta pie vajadzīgā aizsardzība. Šādos apstākļos turklāt ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs arī tālāk informētu pilsoņus par draudiem, kas pastāv tiešsaistē. Mēs turklāt sastopamies ar draudiem no tero, terorisma draudiem un nestabilitāti mūsu kaimiņu valstīs, nu, piemēram, Lībijā un tāpat joprojām um, karš Sīrijā. Šie draudi Eiropas tuvākajā kaimiņu telpā, nodru, diemžēl, par, rūpēs arī par to, ka šie kriminālie tīkli izmanto uh, bēgļu vēlmes iekļūt Eiropas Savienībā. Viņš šādā veidā rada miljoniem netīras naudas, kas pēc tam tiek atmazgāta. Un caur mūsu finan finanšu sistēmām mēs nevaram atļauties samierināties šai jomā, pievērt acis uz šīm noziedzīgajām darbībām un tāpēc Eiropolam nepieciešams izveidot kapacitāti, kas ļautu tam palīdzēt dalībvalstis um, skatīties acīs, dalībvalstīm skatīties acīs šajos izaicinājumos arī kaimiņu, te, kaimiņu valstu teritorijā. Gribētu paust atbalstu Eiropola daudzgadu finanšu plānam laikam līdz 21. gadam un mērķiem, kas tur pausti. Pa Un viens no tiem ir mūsu valsts, valstis un Eiropas Savienība padarīt par krimino, noziedzības brīvu zonu. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropols izmantot to savus jau veiksmīgos punktus, internā, integrētās analīzes iespējas attiecībā uz iepriekšējiem rezultātiem, tā lai šie resursi tiktu pilnībā izmantot arī nākotnes plānošanai. Paldies Debols kundzei par viņas um, uzrunu šim parlamentā un patiešām ceru un var, var jums arī apliecināt, ka šis fórums turpinās darbinā, darboties, lai Eiropas Savienība Savienību padarīt par drošāku vietu. Paldies, kolēģi! Lielas paldies! Nākamais runātājs mm, - Jānis Kitīrus no Kipras. Lūdzu! Sveiki un paldies! Paldies par šo ļoti detalizēto analīzi. Debols kundze Jūs tiešām atbildējat jau uz daudziem no jautājumiem, ko es sākotnēji gribu uzdot. Un tomēr, ja runājam par informāciju, ko jums piedāvājāt attiecībā uz šo pieaugušo kriptovalūtu lomu, man ir šāds jautājums. Eiropola un Nacionālās varas iestādes vai Eiropola Nacionālās varas iestādes var efektīvi identificēt šo nelegālo kriptovalūtu transakciju avotus un kā privātais sektors varētu aktīvāk iesaistīties šādā pētniecībā potenciāli. Kas attiecas uz aktīvu atgūšanu? Vēlamies vaicāt, vai Eiropola veicina apmaiņu ar paraugu praksi un vai jums ir kāda statistikas dati attiecībā uz aktīvu atgūšanu. Imigrantu kontrabandas jomā. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja - Eiropas parlamenta deputāta Anna Gomeša. So much. Lielas paldies! Es esmu piedalījusies 4. un 5. Eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvas sagatavošanā no Eiropas parlamenta puses, un līdz ar to vēlos eh, piekrist tam, ko teica nu pat runātāji, it īpaši kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem, apgalvojot, ka Eiropas parlaments ir nācis klajā sarunās par piekto naudas atmazgāšanas direktīvu ierosināt Eiropas finanšu izmeklēšanas vienību FIU. Nu, tas būtu veids, kā pārliecināties, ka notiek informācijas apmaiņa ne tikai izmeklēšanas vienību līmenī, bet tiktu veidotas arī tālākas partnerības ar privāto sektoru. Bet dalība valstis bija pret to. Padomu bija pret to. No. Jums tad jāprasa savām valdībām, kā viņi varēja atteikties no tā. Un, ja viņi atsakās no tā, tad eh, viņi nav ieinteresēti naudas atmazgāšanas apka apkarošanā, un tā izskatās. Esmu pie šī jautājuma strādājis ļoti plaši šī parlamenta ietvaros, un es uzskatu, ka lielākā daļa mūsu valdības un vairāku valstu valdības faktiski pašas pat veicina naudas atmazgāšanu un nevis cīnās par to. Tāda ir šī sistēma. Un tas nāk kā rezultāts tam, ka tie, kas iesaistās sarunās, nemaz nav cilvēki, kuri vēlas cīnīties pret noziedzību, bet tur ir viens otrs tāds no finanšu ministrijām, kam faktiski pat taisni otrādi gribas atbalstīt šādu naudas atmazgāšanas darbību vai visa veida šādām pārējām eh, pār transakcijām, kas faktiski, kā visa rezultātā, viņi nemaz nevēlas cīnīties pret noziedzību. Turklāt jums vajadzētu zināt ka nesenai, nesen pieņemot direktīvu par cīņu pret naudas atmazgāšanu ar kriminālu tiesību palīdzību, tas pavisam nesen tika pieņemts parlamentā pēc sarunām ar padomu un komisiju, mēs kā parlaments arī ierosinājām, lai tiktu nodrošināti vai nu pastiprinoši apstākļi tajos gadījumos, kad naudas atmazgāšanā iesaistītie izrādās, piemēram, Eh, politiski tādas eh, pazīstamas personas, nu tādu kā jūs un es, nu, nezinu, valdības pārstāvi, kas nereti tiek arī pieķerti šāda veida eh, finanšu darbībās, un nē, arī tur mūs noraidīja atsevišķas valdības, un varam arī pastāstīt, arī kuras tās ir, ir tādas, kas aktīvi vēršas pret to, un tas ir vienkārši apkaunojoši. Komisija vēl viens lielisks piemērs vairāk kā vienu gadu komisija ir strādājusi pie priekšlikuma, tas ir jau uz galda, lai novērstu visus šos eh, iztrūkumus PVN sistēmā, kas ļauj noziedzniekiem un organizētāju noziedzībā, to starp terorismu organizācijām, tādām kā Daesh un Alkaida, izmantot mūsu PVN sistēmu šajā karuseļu tipa krāpšanas eh, ietvarā ļoti vienkāršs priekšums. Un kas ir noticis? Nekas. Un mēs te runājam par tādu jomu, kur komisija lēš vairāk kā 50 miljardi um, organizētā noziedzība iegūst šādā veidā gada gaitā. Nu, iedomājieties, vien 50 miljardi. Es atvainojos. Tas taču ir viena trešā daļa gandrīz no ēs budžeta tiešām mūsu valdības nopietni vēlas cīnīties pret naudas atmazgāšanu, vai tas tā izskatās? Un noslēgumā jautājums. Es varētu turpināt visu šito, bet es tomēr noslēgumā uzdošu jautājumu. Jā, bija daudz atsauču uz kriptovalūtām. Forbidden, as Instance, nu- Tās, protams, nav aizliegtas, visi šie anonīmie daļu turētāji. Un īstenībā būtu ļoti vienkārši šim, eh, nav, šim nodokļu paradīzēm visām pielikt punktu, ja mēs rīkotos. vienkārši aizliedzot šos anonīmos daļu turētājus, šo anonimitāti aizliedzot un likt, liekot uzņēmumiem visiem deklarēt šos galējos labumu saņēmējus. Ne tikai Eiropas Savienības ietvaros vien, bet visie, visiem, kas eh, nodarbojas ar uzņēmē darbību ES. Ja valdības to vēlētos, tas būtu iespējams. Uzdevums būtu ļoti vienkārši. Būtu to visu iespējams piežmiegt. Un tāpēc mans jautājums ir par vēl vienu jomu, kur varētu būt ļoti svarīgi nodrošināt regulējumu, bet regulējumu nav vispār. Mēs esam redzējuši, ka vairākas dalībvalstis jau, nu tā teikt, sevi pasludina par tādām kriptovalūtu centriem un uh, blokķēžu tehnoloģiju izmantotājiem. Un te nu mans jautājums jums ir šāds. Daži saka, ka blokķēžu tehnoloģijas faktiski ir ļoti svarīgas tehnoloģiskas attīstības rīks, kas varētu būt liederīgs cīņā pret naudas atmazgāšanu organizētās noziedzības un teroristu finansējumu jomā. Citi saka, ka tā varbūt ir propaganda, lai vienkārši attaisnotu to, ka kriptovalūtas var attīstīties. Jo, kā jūs teikt, jo, kā jau tika teikts, ir tādi jauni, tie ir jauni instrumenti, ko kriminālās aprindas izmanto. Kāds ir jūsu viedoklis? Paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs no Grieķijas Cārgas kungs. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Liels paldies priekšsādātājiem. Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācija ierēģņu vidū, tādā plašākā kontekstā. Attiec, ir jautājums, kas attiecas uz visām dalībvalstīm, jo tiek aizsargāti tādi gadījumi, kad um, ierēģi, ministri un citi darbojas ar šāda veida līdzekļiem, kas ir iegūti viņu darba pienākumu rezultātā. Parasti šāda veida noziegumi ir saistīti ar varas ļaunprātīgu izmantošanu, ar kukuļiem. Uh, Un atbilstoši Grieķijas konstitūcijai, mūsu tiesību sistēmai, šāda veida mm, darbība ir ļoti īss arī noilgums. Un cilvēkus bieži nevar sodīt tādēļ, ka lietai iestājas noilgums. Un noilguma termiņš ir ļoti īss, un šāda veida saistībā ar uh, varas ļaunprātīgu izmantošanu, un tad uh, pie izmeklēšanas ķeras tiesa. Grieķijā visi šie jautājumi tiek risināti valsts iekšēnē ar mūsu uh, resursiem un iespējām. Vai sadarbība starp uh, Eiropolu un dalību valstīm tiek arī izmantota šāda veida korupcijas un uh, manis minēto noziegumu gadījumos? Paldies! Paldies! Nākamais runātājs no Igaunijas, ja pareizi izrunāja Eka kungs. Jā, aitäh! Eh, Väga huvitav oli. Paldies! Ļoti interesanti sekot šodienas diskusijām, jo īpaši gribētu minēt um, pārstāvi no Nīderlandes un Eiropola pārstāvi. Mani ļoti interesētu jautājums par sadarbību. starp iestādēm un dienestiem naudas atmazgāšanas jomā. Visās dalībvalstīs ir sava pieredze, protams, arī atšķirīgas savas procedūras. Un tas tāds varbūt nedaudz um, slēgts cikls. Informācija ir dati, un dažādus datus var nodot gadījumos, ja ir pilnīgi skaidrs, ka notiek krimināla rakstura darbības. Citos gadījumos šī informācija un dati reizēm uh, netiek nodoti, un tā rezultātā var rasties situācijas, kad kriminālās darbības tā rezultātā netiek identificētas vai atklātas. Man ļoti interesētu pieredze no Nīderlandes. Kāda ir sadarbība starp tātad naudas atmazgāšanas um, biroja darbu un Nīderlandes iestādēm. Un gribētu arī jautāt Eiropola pārstāvjiem, ko jūs domājat? Vai jums šķiet, ka ir vērts veicināt datu apmaiņu? Vai vajadzētu notikt plašākai informācijas apmaiņai, ja mēs domājam par šādām aizdomīgām finanšu darījumiem? Paldies! Thank you, filmers! Uh... Liels paldies! Nākamās runātājs ir Elisen kungs no Eiropas parlamenta. Paldies, gribu pateikties par izcilo stāstījumu Raizenbeka kungam un uh, Debolas kundzei. Vienmēr ir tiešām svarīgi uzklausīt uh, pie, uz pieredzi balstītu stāstījumu. Tagad runāšu tālāk Nīderlandiešu valodā. Es domāju, ka mēs jebkurā gadījumā lieliski gan sapratīsimies. Daudz disciplinārā pieeja. Es domāju, ka tā mums ļaus panākt veiksmīgus rezultātus. Ir mums bijuši daži veiksmes stāsti un daudz disciplinārā sadarbība ir veids, kā būtu noteikti jārīkojas nākotnē. reizēm varbūt ir sarežģīti tomēr strādāt ar tiem ierobežojumiem, kādi mums ir. tiek mēģināts uh, kopā īstenot uh, pēc iespējas plašāku darbību klāstu, lai attiecīgo personu apcietinātu, sodītu, bet nu, visa šī ķēdīte patiesībā nav nemaz tik vienkārša. Tas, kas man interesētu, ir sekojošais. Vai šobrīd uh, mēs pietiekami daudz saprotam, kas notiek šajā dark web tīklā? Par to runāja arī vairāk citi kolēģi. Uh, Tātad vai mums ir pietiekama ideja par uh, to, kādas ir iespējas kriptovalūtām? Un vēl būtu kāds jautājums Debolas kundzei. Jūs runājāt par miljonu paziņojumu no Nacionālajām finanšu izmeklēšanas vienībām. Es ar ļoti lielu uzmanību klausījos uh, Un gribētu jautāt, vai tas attiecas uz tā, tad, tādiem darījumiem, par, par ko pastāv aizdomas, vai vienkārši dīvaini tādi darījumi. Ja tur ir tiešām atšķirība, mēs taču galu galā balstāmies uz konkrētiem indikatoriem, šis izvērtējums tiek veikts starptautiskā līmenī, un ir jāskatās, kā mēs varam nonākt pie šādām sodāmām piesodījumu darījumu identifikācijas ne, ne tikai dīvainiem vai aizdomīgiem. Mums ir jānodrošina informācijas apmaiņa, lai mēs varētu spērt soļus uz priekšu, un, protams, ka vienmēr jau būs cilvēki, uh, kas vēršas, kas, kas gribētu panākt šādu starptautisku Eiropas Savienības līmeņa finanšu izmeklēšanas vienības. Es īsti nezinu, vai tas būtu nepieciešams. Varbūt vajadzētu kaut kādu struktūru Eiropola ietvaros, kas varētu nodrošināt sadarbību ar nacionālajām finanšu izmeklēšanas vienībām un nodrošināt informācijas apmaiņu par uh, projektiem, kas ir veiksmīgi noslēgti. Man šķiet, ka tāds risinājums būtu labāks, pirms mēs domājam par Eiropas līmeņā finanšu izmeklēšanas vienības izveidi. Paldies! Tālāk Kiničī kundze no Eiropas parlamenta. Grāci. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Gribētu no sirds pateikties mūsu viesiem par uzrunām un prezentācijām. Tas bija tiešām pilnīgas, uh, precīzas. Uh, un uh, lielā mērā varu pievienoties visiem paustajiem elementiem. Bija vairāk jautājumi, ko gribēju uzdot, patiesībā jau paspēju dzirdēt atbildes uz tiem. Un jāsaka, kolēģi uzdētie jautājumi tiešām arī ļoti interesanti bija. Esmu pārliecināta, un paturot prātā arī manu iepriekšējo profesionālo karjeru, esmu no Itālijas valsts, kurā sadarbība kā tas ir atklājies, ir būtiski svarīgs uh, ierocis, lai cīnītos ar kriminālo pasauli. Un man ļoti patika Debolas kundzes izmantotais uh, teiciens. Viņa norādīja, ka uh, ir tātad jāmēģina kaitēt krimināliem spēkiem tur, kur tiem tas sāpis vairāk. Un jā, tas ir tātad finanšu līdzekļus mēģināt apturēt. Un arī manā valstī tas ir bijis ļoti svarīgi. Um, gribētu pievienoties arī Risenbeka kunga teiktiem, arī viņš atsaucās uz Itālijas pieredzi un uh, tika ilume, ilustrēts, kādā veidā šī sa sadarbība ir būtisks veids, kā cīnīties ar šīm nelegālajām finanšu plūsmām. Īpaši svarīgi tas ir arī. Tas ir tādēļ, ka, kā jau mēs dzirdējām, tad kriminālie tīkli aizvien lielākā mērā izmanto IT tehnoloģijas, jaunās IT iespējas, kriptovalūtas un šāda veida mehānismus. Bet es gribētu jautāt, tas ir mans jautājums. Uh, Vai mēs spējam šobrīd stāties pretī šāda veida finanšu noziegumiem? Nu, tas varbūt tāds vispārīgāks gan jautājums. Un gribētu vēl atgriezties arī pie sadarbības. Esam, protams, spēruši daudzus soļus uz priekšu starptautiskā līmenī, nodrošināt sadarbību, stājoties pretī krimināliem tīkliem, terorismu finansēšanai, uh, Bet, uh, kā jau Debolas kundze norādīja, vēl aizvien, diemžēl, trūkst un, um, informācijas apmaiņas un pastāv pietiekam daudz problēmu saistībā ar informācijas apmaiņu. Tādēļ, balstoties uz jūsu pieredzi, jautāju abiem viesiem, kā jums šķiet, ka mēs varētu šos šķēršļus uh, pārvarēt? Kas ir tas, kas iztrūkst, lai nodrošinātu, ka šī apmaiņa, šī sadarbība uh, kurai daudzi no mums tiešām no sirds un dziļi tic, jo, kā jau es minēju, tad pagātnē tā ir sniegus labas rezultāts. Kas tad īsti trūkst? Kopēja informācija, um, tā tad uh, iestādēm, resursi, pienācīgi likumdošanas instrumenti, un tas ir mans pēdējais jautājums, arī tāds vispārīga rakstura. Jūs par to jau runājāt, un es domāju, ka mums visiem ir par to kopēja izpratne nelikumīgas, ne, nelikumīgi finanšu darījumi, kas bieži vien um, finansē arī terorismu un arī. Tad, tad um, ir vienkāršāki, šādi krāpšanas veidi ir sarežģītāki, bet es gribētu jautāt. Uh, Eiropā ir atklātas vairāk identificēts nekā 5000 kriminālu organizāciju, un, protams, daudzas no tām nodarbojas ar nelikumīgiem naudas pārskaitījumiem un finanšu noziegumiem, un arī atmazgātās naudas apjoms uh, ir um, novērojams Eiropas valstīs. Tad es gribētu jautāt, nu, piemēram, vai kopēja ideja, kopēja definīcija šīm uh, kriminālajām organizācijām mums varētu palīdzēt, jo šobrīd mums tādas nav. Vai mēs varbūt uh, varētu tiešām nākt klajā šeit ar tiesību aktu, ar likumdošanu, vai tas būtu noderīgi? Vai, nu, ir varbūt kādi citas idejas, citi risinājumi, ko jūs balstoties savas profesionālās pieredzes varētu piedāvāt, kā mēs varam nodrošināt pozitīvāku, intensīvāku sadarbību starp dalībvalstu iestādēm, lai tās aktīvāk varētu uh, cīnīties pret nelikumīgiem finanšu darījumiem un uh, terorismu finansēšanu. Paldies! Godā tie kolēģi, mēs esam uzklausījuši virkni ļoti interesantu jautājumu un komentāru. Es uh, pateicos par šīm uh, ļoti interesantām uh, debatēm un Tagad es vēlētos dot vārdu Reizenbeka kungam un Debolas kundzei, uh, lai viņi atbildētu uz šiem jautājumiem, jo mūsu rīcībā ir tieši uh, desmit minūtes, lai pabeigtu to visu, un uh, pūs 12. pie mums ieradīsies uh, komisārs Julians Kings, Reizenbeka kungs. Liels paldies, paldies par jautājumiem. Gribētu norādīt, ka mani piesaistīja kā prokuratūras ekspertu, tādēļ mans viedoklis varbūt neatspoguļo Nīderlandes valdības oficiālo pozīciju. Nu, to tā gribēju sākumā atzīmēt, tas būtu vērtīgi. Dzirdēju vairākus jautājumus. Bija vairāk jautājumu, kas bija adresēti man. Daži no tiem bija saistīti ar kriptovalūtu radītajiem draudiem. Mana pieredze uh, ir saistīta ar cīņu pret terorismu finansējumu. Varbūt pirms sešiem mēnešiem aptuveni bija pie jums, tad, kad tikās īpašā tero, uh, komiteja cīņai terorismu, tur bija arī Gomešs kundze, un arī Rusija bija priekšsēdētājs, un tika izstrādāt ziņojums par kriptovalūtu radītajiem draudiem terorismu finansējumu jomā. To pieprasīja, un tas tika piedāvāts, tātad public, publiskots Eiropas parlamentā šis atzinums. Un ziņojumā rezultāts patiesībā atspoguļoja to, ko es jau savā prezentācijā minēju. Un tas ir. Lai arī, protams, pastāv visai paaugstināts risks saistībā ar kriptovalūtu izmantojumu, ikdienā visās mūsu izmeklēšanās mēs īsti to tā neredzam, vismaz ne tā, kā bijām to gaidījuši. Un varu no sirds tiešām teikt, ka visos uh, visās um, pārmeklēšanas gadījumos, uh, pārmeklējot gan fiziski mājokļus, gan uh, uh, datorus, tad meklējam šos pierādījumus, bet nu, terorismu finansējumu jomā vai nu mēs nepareizā virzienā meklējam, vai arī viņi tomēr lielākā mērā paļaujas uz tradicionālo finansējumu izmantošanu. Un uh, tradicionālā finansējuma izmantošanas taktika ir bieži redzama. Pat ja varbūt neatrodam šajos maksājumu metodas attiecībā uz jauna veida līdzekļu izmantošana, tad tradicionālā kontekstā tas ir visai redzams. Naudas atmazgāšanas kontekstā tur varbūt nedaudz cita aina, bet tā varbūt nav mana konkrēti specializācijas joma, tādēļ gari un plaši es par to nerunāšu. Nerunāšu par gadījumiem, kas nav manā tiešajā atbildības jomā smagi krāpšanas gadījumi. Strādājot šajā birojā, tur ir visai uh, smagnējas vairākas lietas, kur vēršamies pret uh, kri kriptovalūtu tirgotājiem uh, cīņā pret naudas atmazgāšanu. Un Nīderlandē tā situācija ir tāda, ka nav nepieciešams uh, Uh, sākotnējais nolēmums um, šādos gadījumos, tādēļ mums izdevās re, um, veiksmīgi pabeigt kriminālu vajāšanu pret šiem noziedzīgiem mm, nodarījumu veicējiem. Izskanēja jautājums um, saistībā ar Igauniju, vai mums ir šādas uh, publiskas privātas partnerības. Ja mēs vēlamies apmainīties Nīderlandē ar personas datiem, Atbilstoši policijas informācijas aktam mums ir nepieciešama steidzama vajadzība sniegt šo informāciju trešajām pusēm. Šī steidzamā vajadzība tiek pieprasīta izmeklēšanas mērķiem, prokuratūrai, kriminālu nodarījumu kontekstā. Un viens no gadījumiem, kad ir šāda steidzama vajadzība apmainīties ar šo informāciju saistībā ar teroristu finansējumu, Viens no apstākļiem ir tāds, ka ir ļoti sarežģīti, kā jau es to minēju, ļoti sarežģīti izstrādāt efektīvu tipoloģiju teroristu finansējumam. Efektīvi, tātad naudas atmazgāšanas gadījumā tur tā tipoloģija nedaudz atšķiek, tādēļ nu, varam, protams, diskutēt. Un varbūt, ka tās ir arī politiska rakstura diskusijas jautājums par to, vai vēl aizvien ir nepieciešama tāda steidzama vajadzība gadījumos, ja ir efektīvas tipoloģijas, ko finanšu sektors var reāli identificēt. Uh, un veikt izmeklēšanas, uh, naudas atmazgāšanas taktikas kontekstā. Bet nu, tā tāda daļa no plašākām politiskām diskusijām var būt. Tādēļ um, šobrīd tālāk to neanalizēšu. Nīderlandē tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs strādā, sākām vērsties pret tā, uh, teroristu finansējumu, jo bija skaidrs, ka šajā jomā šo informāciju ir konkrēti steidzami nepieciešams sniegt. Nu re, tie, manuprāt, ir tie jautājumi, kas tika konkrēti uzdoti man, kā ekspertam. Ja vien ko neesmu palaidis garām, bet, ja tā, tad lūdzu sakiet, noteikti atbildēšu ar prieku. Thank you vielmals, uh, Herr. Liels paldies, Reizenbēk kungs. Un vēl ir divi uh, īsti jautājumi, ko vēlas uzdot kolēģi. Vispirms Namato kungs no Polijas. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Mani interesē PVN krāpšana un karasuļveida krāpšanas gadījumi. Tas nav tikai nacionāla līmeņa jautājums, tā ir Eiropas līmeņa problēma. Gribēju jautāt Eiropola direktorei, vai Eiropols patiesībā kaut ko dara šajā jomā? Paldies! Thank you, females. Uh, let's... Liels paldies un Makovēs kundze uzdos uh, noslēgumu jautājumu vienu minūti. Viņa ir no Eiropas parlamenta. Thank you. Paldies. Jā, runāšu ļoti īsti, pateicos par iespēju izteikties. Mums ir problēmas ar budžetu, ir uh, palielināts uh, finansējums šajā gadā cīņā pret uh, finanšu noziegumiem un uh, terorismu, bet nākamgadā ir samazinājums parad, varētu būt, uh, un tā rezultātā varētu zaudēt 40 uh, amata vietas. Jautājums, cik daudz līdzekļu būtu nepieciešams, lai jūs varētu pildīt savas funkcijas un uh, kādas, vai jūs esat apmierināti ar pašreizējām operatīvām pilnvarām, vai jūs vēlētos saņemt plašākas pilnvaras uh, saistībā ar uh, izmeklēšanu, vai arī jums nav šādas izmeklēšanas operatīvās pilnvaras. Paldies, tagad lūdzu uh, iespēju atbildēt Debols kundzei. Liels paldies priekšsēdētāji! Pateicos visiem par ļoti būtiskiem jautājumiem, ko uzdevāt. Sākšu ar tiesību sargājošā iestāžu kopienas eh, darbību izmeklēšanas eh, jomā. Uh, katra šāda iestāde ir pārliecināta, ka ir jāiegulda vairāk finanšu izmeklēšanas jomā, bet mēs arī atzīstam, ka pastāv atšķirības starp uh, dalību valstīm, speciālistu uh, līmenī attiecībā uz finansiāliem un kibernoziegumiem un ir nepieciešama apmācība šai jomā. Tāpat uh, mēs ne vienmēr uh, veicām finanšu izmeklēšanu, ja uh, mēs izmeklējam smagos noziegumus un organizēto noziedzību. Tātad ne vienmēr šādos gadījumos finanšu noziegumi tiek izmeklēti. Un esam pārliecināti tādēļ, ka Eiropa pol līmenī ir uh, E, jāīsteno e, paraugu prakses apmaiņa, jo ir valstis, kur šāda veida e, prakse ir labāk attīstīta nekā citās, un mums ir jāizveido tāds pieredzes apmaiņas tīkls attiecībā uz finanšu noziegumu izmeklēšanu. Un Eh, šādām eh, specializētām eh, vienībām Eiropol ir pieejams pārskats par to, kas notiek cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību. Tālāk nelegāla saziņa internetā un uh, Eiropola kibernoziedzības centrs ir izstrādājis vādlīnijas par to, kā izmeklēt darbības internetā un kā izsekot darījumiem, uh, kas tiek, uh, notiek internetā, kā izsekot šai naudas plūsmai. Mums vēl tālāk ir uh, jāstrādā pie šiem jautājumiem, un mēs arī sniegsim ieteikumus Eiropas komisijai šajā jomā no migrantu kontrabandas gūtie ienākumi Eiropā. Šobrīd nevar nosaukt konkrētus skaitļus, bet mūsu dienesti uh, strādā pie šāda pārskata sagatavošanas par uh, migrantu kontrabandistu pēļņu. Tālāk par uh, FIU projektu, ko ir ierosinājusi Nīderlande. Es to izvērtēšu, bet kā jau es teicu, mums ir tāds izmēģinājuma projekts Eiropolā publiskā privātā partnerība, finanšu izmeklēšanas vienība. Tā ir pirmā reize, kad kaut kas tāds tiek darīts, lai vērstos pret naudas atmazgāšanu un cīņu pret uh, terorismu, un šeit ir apvienotas 15 lielākās bankas FIU no astoņām valstīm. Mēs vēlamies izvērtēt, kādas iespējas pastāv īstenot informācijas apmaiņu starp visiem partneriem un cik tālu mēs varam iet tīri juridiskā ziņā un arī veidot izpratni par ierobežojumiem un šķēršļiem, ar ko saskaras dažādas uh, nozares šai jomā ļoti svarīga ir uzticība. Ja ir sadarbības tīkli, tad ir jāiedibina uzticība, un tikai tā mēs varam gūt panākumus. Ko varētu darīt vēl? Jā, mēs varētu darīt vēl kaut ko vairāk. Eiropā līmenī mēs domājam par galveno mērķu sarakstu cīņā pret naudas atmazgāšanu. Tāpat jāstiprina finanšu aspekti cīņā pret organizēto noziedzību. Pie tā arī mums jāstrādā. Tālāk par PVN krāpšanu un karuseļa schēmā mums arī ir izveidot īpaši projekti, un mēs sekojam to īstenošanai. Eiropols spēlē nozīmīgu lomu. Tālāk par budžetu. Jā, tiešām ir paredzēts budžeta uh, Uh, samazinājums. Vakar jau es uh, runāju par budžetu un stāstīju par to, kā šie budžeta ierobežojumi uh, ietekmēs mūsu darbu. Mēs lūdzām, lai tiktu saglabāts tāds budžeta apjoms, kā to ierosina valde. Es gribu norādīt, ka mums ir jāveicina informācijas apmaiņas ar visiem spēlētājiem, jāveido uh, pārskats Eiropas līmenī un daudzpusēji pārskati. Mums ir šādi izmēģinājumi projekti, mēs tos izvērtējam un mums jākonstatē, kas būtu jādara da daudz nacionālā un Eiropas līmenī. Mums ir jāveic jāveic eh, finanšu izmeklēšana visos izmeklēšanas procesos attiecībā uz organizēto noziedzību. Jau šādi pasākumi tiek veikti, bet nepietiekamā mērogā. Mums ir policijas, eh, Eiropas policijas vadītāju eh, sanāksme, kurā mēs to apspriedīsim, un vēl citās sanāksmēs par to runāsim. Tālāk par uh, noziedzīgu līdzekļu konstatēšanu mūsu sistēmās. Mums ir jābalstās uz izlūku informāciju, ir ļoti daudz informācijas pieejams, bet tā nevienmēr ir noderīga, kā norādīja Nīderlandiešu kolēģis. Mums pietrūkst informācijas par terorisma finansējumu, uh, jo šeit ir runa par nelielām naudas summām, un tādēļ mums ir jāstiprina sadarbība ar privāto sektoru, uh, veicot uh, finanšu izmeklēšanu. Un runājot par finansiā, finanšu noziegumiem, mums ir virkne prioritāšu. Tātad jāuzlabo sadarbība ar finanšu vienībām, mums ir jānodrošina finansējums dalību valstīs, ir jāuzlabo arī uh, līdzekļu atgūšanas uh, līmenis, šeit jāstrādā kopā ar Eirojust, jāstiprina sadarbība ar privāto nozari, privāto sektoru un ir vairāk jāizmeklē finanšu noziegumu dalību valstīs, jāapmainās ar praksi un jāveic investīcijas izmeklētāju apmācībā un arī jāstrādā uh, globālajā tīkmeklī. Paldies par skaidrojumiem uh, Debalskundzei un Raizenbeka kungam. Līdz ar to, kolēģi, mēs eh, noslēdzam eh, šo sēdes eh, daļu. Pateicos visiem, kuri piedalījās debatēs, kuri uzdeva interesantus jautājumus, izteica interesantus komentārus un, kā Bols kundze norādīja, ļoti svarīgi ir stiprināt savstarpējo uzticību lai varētu uh, veiksmīgi cīnīties pret uh, šāda veida noziegumiem. Kolēģi, man uh, ir informācija, ka komisārs uh, Kings ieradīsies pie mums 11.30, tādēļ aicinu visus palikt zālē, lai varētu atsākt darbu 11.30. Gomešs kundze, vai es drīkstu uzdot vienu jautājumu Debolas kundzei? Eh, nu, jūs varat uzdot privāti, nevis tā eh, šajā sēdē, jo šobrīd sēdē ir izsludināts pārtraukums. So we have...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

varu uh, jums paziņot, ka komisārs uh, Kings ir uh, pagodinājis mūsu kopīgās parlamentārās komitejas sēdi, un viņš mūs informēs par pašreizējo situāciju un progresu virzībā uz drošības savienību komisāru. Uh, King, es uh, tātad nu pat pieteicu, ka jūs mūs uh, informēsiet par to, kas notiek šobrīd Eiropas Savienībā drošības jautājumos. Paldies par šo ielūgumu. Prieco, priecājos par iespēju piedalīties uh, vienā no šādām sanāksmēm, priecājos par to, ka šādas sanāksmes tiek rīkotas, jo tāda kolektīva situācijas analīze un apņemšanās rīkoties ir ļoti nozīmīga ne tikai Eiropolam, bet visiem tiem, kuri strādā kopā ar Eiropolu, domājot par nākotnes izaicinājumiem, par, domājot par uh, mūsu nākotnes plāniem, lai uh, pārvarētu šos izaicinājumus, un jūsu darbs mums uh, palīdz labāk uh, atbalstīt Eiropolu darbu, īstenojot politiku un veicot pasākums šai jomā. Nu, mani nevajag vēl papildus aģitēt un pārliecināt par Eiropolu nozīmību. Esmu par to jau stingri pārliecināts, ka mums ir jāatbalsta Eiropola darbība gan finansiāli, gan arī ar politikas instrumentu eh, starpniecību. Mēs runājam par eh, politikas instrumentiem, ko vajadzētu izveidot, lai uh, Eiropol vēl labāk varētu darboties, uh, nu, garantējot mūsu kopīgo drošību. Tātad es uh, informēšu jūs par to, kas pēdējā laikā ir paveikts uh, veidojot drošības savienību. Kopš mūsu iepriekšējās tikšanās reizes Bulgārijas prezidentūras laikā šai, šā gada pavasarī mēs esam turpinājuši darbu vēršoties pret terorismu un kiber izaicinājumiem un kiber apdraudējumiem un tātad apkarojot uh, smagos un uh, noziegums un organizēto noziedzību. Tāpat mēs arī strādājam pie riskiem, ko rada uh, ķīmiski uh, kodoli un citi apdraudējumi. Un mēs esam uh, pieredzējuši šādu piemēru arī Salisburijā, manā valstī, šā gada pirmajā pusē. Un uh, arī komisijas priekšsēdētājs Junkers uzrunājot parlamentu Strasbūrā, runājot par stāvokli Eiropas Savienību, arī norādīja uz to, cik svarīgi ir veidot drošības savienību un komisija. Ir nākos klajā ar priekšlikumu uh, Eh, par to, kā eh, vērsties pret terorisma, teroristisku saturu tieši saistē. Un eh, es uzskatu, ka tas ir tiešām reāls apdraudējums mūsu drošībai šā gada janvārī. Vienas vairāk nekā 700 īsīs propagandas vienību tika uh, ievietotas tiešsaistē, izplatītas uh, un uh, tas notiek uh, vairāk nekā 150 platformās, un tas ir reāls apdraudējums briesmas, pret ko mums jāvēršas. Un Eh, šāda propaganda bija iesaistīta visos teroristu uzbrukumos, kas notika Eiropā pēdējo gadu laikā, vai nu aicinājumu veikt šādus uzbrukumus, vai arī norādījumu par to, kas būtu jādara, vai arī uh, tika nodrošināta šādu uzbrukumu uh, glorifikācija un to šaušalīgo seku glorifikācija. Lielās internetu platformās nu jau vairākus gadus brīvprātīgi vēršas pret šādu parādību kopā ar dalību valstu un Eiropola pārstāvjiem lai ierobežotu šāda teroristiska satura klātbūtni tieši saiste. Īpašā pretterorisma vienība ir informējusi par vairāk nekā 60 tūkstošiem šādu vienību, 130 eh, pakalpojumu sniedzējiem un esam arī snieguši operatīvu atbalstu dalību valstu iestādēm, it īpaši pret uh, teroristu uzbrukumiem. Un šie uh, kolektīvie centieni stiprinot Eiropola uh, rīcības spēju šajā jomā ir devuši uh, konkrētus rezultātus bet ar šādu brīvprātīgu rīcību mēs neesam paveikuši pietiekami daudz un pietiekami ātri, jo projām e, šāds saturs ir e, plaši pieejams. Un tādēļ mēs pirmo reizi ierosinam Eiropas e, līmeņa tiesību aktu pieņemt, kas noteiks pienākums ne tikai dalību valstīm, bet arī tieši uh, platformām vērsties pret šo konkrēto apdraudējumu. Mūsu priekšlikumu, par mūsu priekšlikumiem uh, informēja Junker kungs un uh, ir paredzēts noteikti trīs jaunus pienākumus. Pienākumu platformām, obligāti uh, izņemt teroristisku saturu vienas stundas laikā pēc uh, rīkojuma saņemšanas no policijas vai tiesu iestādes. Un tas ir ļoti nozīmīgi, jo uh, šāds uh, saturs ir visbīstamākais tieši pirmās, pirmajās stundās pēc parādīšanās, jo tas plaši izplatās. Trīs uh, ceturdaļas saišu par šādu saturu, īsīs propagandu izplatās pirmo četru stundu laikā ja platforma uh, tiek izmantota, lai izplatītu teroristisku saturu un to var pierādīt, tad var, uh, tad ir tai jāveic proaktīvi pasākumi, lai šādu saturu uh, identificētu un novērstu tā ielādēšanu un dalību valstīm ir jāpiešķir pietiekami resursi, lai konstatētu šādu teroristisku saturu un to izņemtu no apgrozības. Tāpat ir jāparādz arī drošības mehānismi, lai varētu lēmumus pārsūdzēt arī tiesās, ja tas nepieciešams. Jo mēs Uh, uzsveram, ka uh, šie priekšlikumi nav vērsti uz censu, cenzūras ieviešanu, bet gan vēršas pret uh, nelegālu teroristisku saturu tiešsaistē. Un uh, vairums šo platformu vēlas sadarboties, bet ir jāparedz arī efektīvas sankcijas, un tādēļ uh, mēs paredzam, ja sistemātiski netiek ievērotas prasības izņemt šādu saturu. Tātad runa ir nevis par vienu vai diviem gadījumiem, bet par sistemātisku nesadarbošanos. Tad uh, var noteikt uh, sankcijas. Uh, Uh, pakalpojumu sniedzējām 4% apmērā no uh, apgrozījuma pasaules mērogā un vēlamies veidot sadarbību starp visām ieinteresētām pusēm, lai vērstos pret šo instrumentu, kas ir teroristu arsenālā. Šeit ir runa par terorisma slavināšanu, glorifikāciju, aicinājumiem veikt terora aktus, jo tas viss ir nelikumīgi un šāds saturs ir jāizņem no interneta. Un komisija arī nā, ierosināja Junkara runā tātad virkni pasākumu, lai uzlabotu vēlēšanu un demokrātisko procesu drošību. Mūsu priekšlikumi tika izstrādāti, lai stiprinātu e, vēlēšanu procesa drošību, jo virknē dalībvalstu tuvāko mēnešu laikā notiks e, vēlēšanas. Un arī gatavojoties nākamā maijā Eiropas e, vēlēšanām, lai nodrošinātu, ka Eiropa ir pēc eh, labākās iespējas sagatavojusies eh, atvairīt centienus manipulēt eh, šo, ar šo vēlēšanu rezultātiem. Un dalību valstis ir aicinātas izveidot nacionālos sadarbības tīklus, iesaistot uh, datu aizsardzības speciālistus, tiesības sargājušās iestādes, citus speciālistus un izveidot arī Eiropas līmeņa vēlēšanu sadarbības tīklu, lai nodrošinātu arī lielāku caurskatāmību vēlēšanu reklāmai tiešsaistē. Mēs aicinām Nacionālās varas iestādes politiskās partijas un plašsaziņas līdzekļus aizsargāt savas sistēmas pret kiber uzbrukumiem. Eh, tāpat mēs saskaramies ar, ar vien lielāku problēmu, ka tiešsaistē tiek izplatīta dezinformācija un viltus ziņas. Mēs aicinām platformas nodrošināt lielāku caurskatāmību, izsekojamību un atbildību tiešsaistē. Uh, un mēs uh, paredzām kopā ar uh, platformām uh, pabeigt darbu pie rīcības kodeksa attiecībā uz šiem jautājumiem. Un tas reāli ietekmēs mūsu cīņu, jo pretējā gadījumā tie, kuri vēlas iejaukties mūsu demokrātiskas procesos un uh, tātad viņi vēlas tos graut mēs ierosinām tātad veidot šādu sadarbības tīklus, un tie būs ļoti noderīgi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, un mēs arī turpmāk balstīsimies uz Eiropola pieredzi cīņā pret dažādiem kiberizaicinājumiem. Nākamais solis būs augsta līmeņa konference par drošības uh, darba grupu, uh, kas notiek šeit 15. un 16. oktobrī Brīselē. Uh, komisija ir nākos klajā ar priekšlikumiem par kiberdrošības stiprināšanu, uh, Uh, un esam arī uh, sasnieguši labu progresu. Mēs esam uh, kļuvuši noturīgāki pret šādiem kiberuzbrukumiem, spējam uz tiem reaģēt un esam izveidojam reālu Eiropas kiberdrošības aģentūru, kas nosaka standartus un balstās uz uh, Līsa uh, pieredzi šī uz, uh, aģentūra reaģēs uz uh, krīzes situācijām, un tas arī stiprinās mūsu kolektīvo reakciju uz šādiem uzbrukumiem. Mums ir jāturpina kopīgs darbs ar dalību valstu iestādēm, kiberdrošības aģentūru, uh, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcības plāns reāli darbojas un ir eh, jāizmēģina tā darbība. Tāpat eh, ir jāizveido standārtu un certifikācijas tīklus Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu atbilstību kiberdrošības eh, prasībām. Mūsu pieeja certifikācijai Eiropas līmenī ir tāda, ka mēs sadarbojamies ar dalību valstu iestādēm, uh, un ņemam vērā dažādas drošības prasības dažādās, dažādos sektoros. Tā kā pasauli ir savstarpēji saistīta, mums ir nepieciešama efektīva, elastīga uh, uh, certifikācijas sistēma, lai uh, kiberdrošība kļūtu par galveno prioritāti gan privātajā, gan uh, publiskajā sektorā. Uh, un tas arī nodrošinās mums konkurēt spējas priekšrocības. Tāpat ir ļoti svarīgi veikt pasākumus, lai uh, izveidotu atturēšanas mehānismus kiberdrošības jomā. Mums ir jārada uh, tāds atturēšanas mehānisms, ka kas būtu vērsts pret tiem, kuri gatavojas mums uzbrukt, un viņiem arī jāparādz bargi sodi, ja tiek īstenoti kiberuzbrukumi. Tiesības sargājošām iestādēm ir izšķiroša loma, lai varētu noskaidrot uh, uh vaininiekus, jo 90% uh, gadījumu uh, izmeklēšana atduras pret izsekojamības problēmu, un tādēļ mums ir uh, jāuzlabo darbība, e, iespēja izsekot uh, tīmekļa vietņu IP. Tāpat jāstrādā pie uh, kiberekspertu uh, attīstīšanas un uh, Mums ir uh, tātad jāizveido arī uh, centrs, uh, kas sniegtu atbalstu dalību valstīm, izmeklējot kibernoziegumus, veiktu operatīvo analīzi un dalītos uh, pieredze, un šeit ir tiešām reāli pievienotā vērtība, ko atzīst visas dalībvalsts šajā jomā. Šā gada pavasarī eh, tika slēgta interneta vietne, kas eh, pārdeva mm, eh, paralizējošu programmatūru un to nodrošināja apvienotās karalistes, Eiropol un citu iestāžu sadarbība. Un zaudējumi no šiem uzbrukumiem tika uh, tātad aprēķināts kā 4 miljoni eiro. Un tāpat ir jānodrošina piekļuvi arī elektroniskiem pierādījumiem, lai vainīgos varētu saukt pie atbildības. Bieži vien problēma ir tāda, ka šie pierādījumi atrodas dažādās jurisdikcijās. Mēs esam izstrādājuši priekšlikumus, lai tiesības sargājušām iestādēm būtu iespēja piekļūt pārrobežu elektroniskiem pierādījumiem, tādiem kā e-pasti, WhatsApp uh, ziņām un citiem. Un uh, šādas metodas izmanto arī uh, teroristi, organizētā noziedzība, un tad varētu šād, pret šādiem noziegumiem vērsties ātrāk un efektīvāk nekā tas ir šobrīd. Jo šobrīd vidēji desmit mēneši ir nepieciešami, lai no citas uh, jurisdikcijas varētu iegūt šādus pierādījumus. Un uh, mēs vēlamies uh, pātrināt un atvieglot uh, šo iestāžu darbu, lai varētu pierādījumus gūt desmit vai pat dienu laikā vai pat sešu stundu laikā. Nu, vēl tikai pāris vārdos par cīņu pret terorismu finansējumu un naudas atmazgāšanu, ņemot vērā, ka tieši Šīs ir bijis jūsu diskusija temats šodien, kā saprotu. Komisijas priekšlikums paredz tālāk spēcināt ES finanšu iestādes cīņā pret naudas atmazgāšanu kopumā un vienlaikus arī pret terorismu finansējumu draudiem konkrētāk. To darīsim spēcinot Eiropas banku Um, iestādes lomu un piedāvājot atbilstīgos uh, instrumentus, lai nodrošinātu atbilstīgus instrumentus un konverģences uzraudzības standartos visā šajā jomā, kur darbojas uzraugi. Un no kopējas tālākas stratēģijas um, tā ir daļa no kopējās eh, tālākās stratēģijas šai jomā. Visi šie pasākumi dos ieguldījumu tālākas integritātes un vienotības veidošanā finanšu sistēmā, padarot to stabilāku un palielinot aizsardzību pret finanšu noziegumiem. Bet vienlaikus mums nepieciešams turpināt pievērsties savos centienos arī apkarojot konkrētus terorisma finansējumu draudus šai laikā, kad runājam par, nu, tā teikt, zemcenu terorismu un par eh, vientuļajiem teroristiem, lietojiem mm, vilkiem kā teroristiem. Un mums nepieciešams izmantot visu veidu finanšu izlūku, izlūku datus, lai vērstos pret terorismu un apkarot to jau saknē. Esam šī gada sākumā izstrādājuši vairākus priekšlikumus, kas ļaus tiesību sargājošām iestādēm saulēcīgi piekļūt finanšu informācijai, kas nepieciešams dažādu veidu izmeklēšanas procesos, dažādu noziegumu kontekstā, to starp terorismu incidentu gadījumā, tas attiecas gan uz banku kontiem, gan informāciju un finanšu analīzi. Šī direktīva turklāt paredz arī labāku sadarbību starp nacionālām tiesību sargājošām iestādēm un nacionālām nacionāliem finanšu izmeklēšanas um, departamentiem, tāpat arī sadarbību starp dalību valstīm, paredzot atbalstu finanšu izmeklēšanas departamentu tīkla izveidai. Es ceru, ka noslēgumā, ka varēsim noslēgt šīs sarunas ehm, diezgan strauji, jo jāsaka, šie dokumenti ir ļoti nozīmīgi. Tomēr jau to darot, mums vienlaikus jādomā par nākamajiem soļiem, ko varēsim šeit spērt, un manuprāt, tas nozīmē domāt par Eiropas terorisma finanšu izmeklēšanas vienības, izsakošanas vienību. Tas nāktu kā papildinājums jau pašreiz pastāvošai ļoti labai sadarbībai um, starp Eiropolu un mūsu Amerikas partneriem un viņu terorisma finanšu izsakošanas programmu. Tomēr man šķiet ka būtu visai savādi, nu tas tā maigi runājot, ka reizēm tas labākais veids, kā iegūt šo tik izšķirīgi svarīgo finanšu izmeklēšanas informāciju par Eiropas pilsoņiem, ir vērsties pie ASV varas iestādēm. Manuprāt, tas ir visai savādi. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs pašiem daudz labāks aprīkojums un gatavība šo informāciju iegūt eh, šeit, izmantojot Eiropalu pieredzi. Kad runājam par drošību, tad vienlaikus mums jāraugās arī tālāk par mūsu pašu robežām. Nestabilitāte mūsu kaimiņu teritorijā arī var ietekmēt mūsu pašu iekšējo drošības situāciju, kā jūs visi labi zināt. Un tāpēc no komisijas skatu punktu raugoties mēs turpinām atbalstīt valstis, mūsu kaimiņu valstis, veicinot viņu kapacitātes, kapacitātes izveidi cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību. Uh, Un te svarīgi lomu spēlē tādas aģentūras kā Sepol, Eurojust un tam līdzīgi. Bet, protams, izšķirīgi svarīgs ir Eiropola, un tāpēc gribu izmantot šo iespēju, lai teiktu no sirds paldies Eiropolam un viņu vadībai par izcilo darbu, ko viņi veikuši ar sadarbojoties, protams, ar dalībvalstu tiesību sargājošām iestādēm un citiem partneriem Rietumbalkānos, piemēram, un arī citur mūsu kaimiņu valstīs, lai pārliecinātos, ka šī cīņa norisinās kopīgiem spēkiem un mēs apkurojam organizēto noziedzību, tīpaši nelegālo ieroču kontrabandu un cita veida uh, drošības uh, apdraudējums. Protams, ka spēcīga sadarbība ar mūsu partneriem, tādiem kā ASV un Kanāda, ir, nav maznozīmīga. Mēs turpinām sadarbību arī ar starptautiskām organizācijām, spēļņam tos spēcināt, tostarp arī apkarojot terorismu un te runāju par NATO un ANO. Pagājušā gada beigās mēs nācām klajā ar rekomendācijām par sarunu uzsākšanu attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem starp Eiropolu un virkni, kā jūs zinat, dažādām partneru valstīm, kas ļautu apmainoties ar personas datiem ar šīm valstīm. Un es ceru, ka tiks gūts tāds pastāvīgs un labs progress eh, šais sarunās ir nepieciešams vest sarunas par šādām, šādiem nolīgumiem tīri operatīvi. Ciešāka sadarbība personu datu apmaiņa jomā ir vajadzīga, lai vērstos pret, piemēram, ārvalstu teroristu cīnītoji, cīnītājiem, tālāk arī pret divējas pilsonības turētājiem un citiem rezidentiem trešās valstīs. Ciešāk sadarbība ar viņu tiesību sargājušām iestādām ļaus svērsties pret visām aizdomās turmājām personām efektīvi un ļaus krietni veiksmīgāk novērst visu veidu pārvietošanos terorisma nolūkos, un tas attiec arī uz terorisma finansējumu. Šis starptautiskie nolīgumi tādā veidā par, ļaus piedāvāt papildus drošību drošības eh, struktūras un pasākumus, kas eh, savukārt uzlabos operatīvo sadarbību un komisija atbalsta šādu virzību. Mēs turpināsim, protams, tur informēt Eiropas parlamentu par progresu šais sarunās mm, caur Lībe komiteju, un es esmu gatavs par šīm sarunām stāstīt arī jūsu turmākajās sanāksmēs. Noslēgumā Ļaujiet man teikt paldies Eiropolam par izcilo darbu, ko viņi veikuši līdz šim. Un tas ir darbs, ko viņi dara ikdienas un virza uz priekšu šīs prioritātes, nodrošinot atbalstu dalību valstīm un to tiesību sargājušām iestādēm tā, lai kopīgiem spēkiem varētu visas šīs problēmas risināt - terorisms, kiberdraudi un noz organizētā noziedzība. Tikai šādi kopīgiem spēkiem mēs spēsim krietni labāk pret to visu cīnīties. Paldies! Paldies, komisāra King, liels paldies par šo jūsu prezentāciju. Mūsu priekšsēdētājs Dievs Demēra tālāk turpinās ar darba kārtību. Gracias, senor presidente. Priekšsēdētāji, paldies! Paldies līdz priekšsēdētājai. Komisāra kungs, paldies jums! kā vienmēr, jūsu komentāri bija ļoti nozīmīgi un, protams, ļoti cieši saistīti ar mūsu pilsoņu drošību. Nu, pāris tādu komentāru no manas puses. Tāds kopsavilkums pat zināmā mērā man ārkārtīgi liels prieks bija dzirdēt, ka jūs uzsvērāt, cik svarīgi ir parlamentārā kontrola pār Eiropolu. Mums ir izveidota kopīga darba grupa, Un šādā veidā mēs iedzīvinam līguma 50 un citus pantus. Šāda veida Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu iesaistīšana darbā ir ļoti svarīga, ja vēlamies piedāvāt politisku kontroli pār Eiropolu. Un tādējādi šī struktūra saņem arī leģitimitāti. Komisārkungs, piekrīt jums, ka Eiropola ir vajadzīgi instrumenti, kas ļautu tam konsolidēt šo mūsu kopējo uh, domu par drošības savienību. Un par šos pamatos tas nozīmē resursu, buģ, resursus, budžetu. Mēs no Eiropā prasam daudz. Tiešais tas terorismu satura apkarošana. Nu, ļoti labi. Te mums ir šie FRU, šie šīs atsaucas identificēšanas vienības, bet jāsaka, šis saturs ļoti strauji pāriet no vienas platformas uz otru. Tas kustās zibenīgi, un tāpēc ir mums vajadzīgi atbilstīgi darbinieki, apmācība un arī budžets. Priekšādātājs Junkers nāca klajā ar paziņojumu, kur, te, kur paziņoja, ka šim saturam stundas laikā jātop izdzēstam. Nu, to var panākt, bet tam ir vajadzīgi resursi. Un vēl viena doma, nu, kas šeit aktuāli ir tas, kas saistīts ar vēlēšanu drošību, lai šo, šīs problēmas atrisināšana ir ārkārtīgi nozīmīga. Es domāju, ka šajā gadījumā aģentūra varētu darīt daudz. Mm papildināt to, kas tiek darīts jau citur, bet arī šim uzdevumam ir vajadzīgs vairāk resursu un saturisko mm, elementu. Nu, drošības nodrošināšana uh, ļaus iedzīvotājiem gūt pārliecību. Mums tāpat laikā ir arī jāzina, ko mēs ar šīm savām procedūrām varam panākt, un ka mums ir vajadzīga šīs demokrātiskā pārbauda, kontrola, mums ir vajadzīga pārobežu sadarbība internetu nozieguma apkarošanā. Nu, vienu problēmu jūs uzreiz jau minējāt. Uh, šeit trūks šīs sadarbības. Un jā, komisārkungs, mēs esam daudz strādājuši pie šāda jautājuma apspriešanas. Te runāja par terorismu finansējumu apkarošanu, naudas atmazgāšanas apkarošanu. Mēs bijām ļoti nobažījušies, vērojot, ka šobrīd e, ir radies šis, nu tā teikt, bezcenas terorisms. Tas ir terorisms, ko var īstenot bez jebkādām struktūrām un finansējumu. Un vienkārši var slaktēt cilvēkus, un tas tiešām ir e, ļoti bažas raisoši. Nu, tāpēc šī finanšu izlūka dati, finanšu izlūka datu iegūšana arī ir jāveic, un ir vajadzīgs tālāk finansējuma izsakošanas process. Te varam mācīties no ASV, jo zinām, ka Eiropā šobrīd šādas sistēmas nav, mums tāda ir vajadzīga. Un noslēgumā Startautiskās vienošanās un nolīgumi, jā, tās ir ļoti, tie ir ļoti svarīgi, ja vēlamies apkarot organizēto noziedzību kopumā. Un visiem šiem nolīgumiem Tāpat laikā ir jābūt atbilstīgiem Eiropas pamatiesību hartai. Godātie draugi! Paldies vēlreiz komisāram par to, ka viņš ieradās un deva savu ieguldījumu šajās debatēs, un tagad ļaujiet man nākt klajā ar pāris komentāriem. Pirmām kārtām Šobrīd nav paredzētas debatas par eh, komisāra Kinga uzrunu, un šobrīd esam nonākuši pie noslēdzošās daļas mūsu konferencē, respektīvi varam izdarīt secinājumus par šodien un vakar paveikto darbu. Secinājumi tiks eh, sadali, eh, sagatavoti un tiks jums izsūtīti līdz nākamai sanāksmai, kas paredzēta Bukarestē. Šais secinājumos runāsim par četriem galvenajiem punktiem. Pirmais saistīts ar darba programmu Eiropolā. un jāsaka, Te uzsvērsim to, ka darba programmai nepieciešams atbalstīgs finansējums daudzgadu finanšu plānā. Otra lieta, kas parādīsies rakstiskajos secinājumos un kas ir izkristalizējusies darba laikā, ir jautājums, ko esam plaši apskatījuši šorīt. Un tālāk Eiropola ieguldījums cīņā pret finanšu noziegumiem, aktīvu atgūšana. Nu, arī ir jautājums, ko mēs šorīt apspriedām un par to savā uzrunā runāja arī komisārs Kings. Vēlos turklāt jūs informēt, ka nākamā mūsu struktūras sanāksme, tātad JPSG sanāksme, paredzēta Bukarestē 24. un 25. februārī. Cvetānā kungs pārstāvēs Nacionālos parlamentus un Eiropas parlamentu Eiropola valdē līdz 19. februārim nākamgad, un mums ir izveidota darba grupa, kam jāizpēta um, iespēja attiecībā uz Dānijas pārstāvības un delegācijas rekomendāciju izstrādi pirms kopējās parlamentārās uh, kontrols grupas tikšanās nākamgad. Tātad, lūk, divpusēja darba grupa ar Dānijas delegāciju. Līdz šim darbs bijis ļoti produktīvs. Un tas dod mums arī cerību nākotnē, jo Dānija taču ir jāsturpina spēlēt svarīga loma drošības nodrošināšanā Eiropas pilsoņu labā. Nu, tātad, godātais līdzpriekšādātāji, ar jūsu atļauju. Un tas, protams, ir tagad jūsu ziņā mm, mm, noslēgt sanāksmi. Godātie kolēģi, jā, nu dien! Esam izsmēluši šīs konferences darba kārtību, esam nonākuši pie tās noslēgumu. Domāju, ka ļoti labā veidā esam īstenojuši diskusijas, esam uzklausījuši visus runātājus un, protams, arī komisāra kungu. Un liels paldies viņiem par to. Kolēģis Dies Demer jau norādīja, ka nākamā sanāksme notiks nākamā gada februārī Bukarestē. Esmu pārliecināts, ka arī tur būs tikpat interesantas debatas un arī Dānijas delegācija varēs līdzdarboties. Un arī par Cvetanau, no Cvetanau kungu savukārt uzzināsim, kas notiek Eiroporu valdē. Noslēgumā gribu izmantot šo iespēju, lai pateiktos arī visiem eh, klātesošajiem, kas deva ieguldījumu šai konferencē. Paldies Lībe komitejai, paldies nacionālajiem parlamentiem un viņu delegācijām, paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētājs. Un paldies arī visiem darbiniekiem no Austrijas prezidentūras, kas palīdzēja to visu norganizēt. Vēlu jums visiem vēl lielisku dienu, uzturēšanos šeit Briselē, nu un tad pēc tam, protams, arī veiksmīgu māju ceļu. Līdz ar to konference ir noslēgusies. Paldies! Excuse me. Es atvainojos, vēlos izdarīt eh, paziņojumu attiecībā uz Bukaresti, saka Makovejs kundze. Attiecībā uz sanāksmu Bukarestē burtiski vien sekundīti. Yeah. Okay. Lūdzu. Tikai gribēju, lai jūs zināt, ka šorīt Rumānijas parlaments Bukarestē transponējot direktīvu numur 4 naudas atmazgāšanas apkuršanas jomā, izdzēsa no turienes šo terminu par politiski eh, redzamām personām. Nu, varbūt, ka nākamā sanāksme Bukurestē piedāvātu iespēju šo jautājumu apsvērt. Nu, un tad varbūt tas arī var ļaut izdarīt secinājumus par to, cik svarīgi naudas atmazgāšanas apkarošana ir vai nav Rumānijā. Jā, un nu, tad ar šiem vārdiem tad jau attiecīgi šī konference pasludina par slēgtu.